So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Darkie kolēģi un kolēģis, lūdzu, ieņemiet vietas. Varbūt, ka varētu arī nedaudz eh, izmainīt eh, iestādnes eh, mūsu dzēsēšanas sistēmā, lai būtu nedaudz vairāk svaiga gaisa, jo ir diezgan sas, tāds, tāds mitrs gaiss. Mums nav izmaiņas. Uh, darba kārtībā, izņemot maltiešu un igauņu valodu, visas valodas ir pieejamas. Bez tam EMA delegācijas atskaite ir publicēta. Delegācija dosies uz īriju no 3. 5. aprīļa. Kopenhāgenes vizīte ir atspoguļota. Un visas šīs, visas šīs atskaites ir pieejams mūsu lapā. Šodien šeit viesojas 26 viesi, tos ir ielūgusi Grostetes kundze. 14.30 viņi ieradīsies un būs līdz 15.30 šeit. Nākošais par trilogiem. Par F gāzēm notika trilogs, respektīvi notiks šonakt no 7 līdz 22. Tad EBS ziņojumu izskatīšanu no 18.30. Būs šis trilogs par tabaku, tab, trilogs otrais, pirmais bija 12. novembrī, un nākošais no 9. līdz 12. decembrim, nu es skatos, ka trīs dienas ir šeit pieteikts, nu, diezgan daudz. Vēl nākošais eh, trilogs 3. un 12. decembrī. Vakar bija panākta eh, vienošanās par CO2, par Ulmeru ziņojumu. Un šeit kompromiss ir akceptējams no, kompromis, no parlamenta puses 5% automašīnu 364 dienas. Uh, drīkst izmest lielāku vērtību nekā uh, paredzētā vērtība, un tad tās jāizmaina. Visā citādi viss paliek kā trilogā jūnijā uh, norunāts. Mums uh, jāsaka paldies ānu referentiem un referentiem. Man liekas, ka komanda mēs ļoti labu darbu esam paveikuši, un Pirilo kungs tiešām ir pelnījis uh, pateicību. Tad turpināsim ar protokoliem. 10., 17., 24. oktobra protokoli ir pieejami. E, ja nav iebilžu, tad tie ir pieņemti. Un tad sāksim uzreiz ar ēnu referenta perilo ziņojumu. Ceturtais darba kārtības a, punkts. Dodu vārdu a, Mario Pirillo. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Man liekas, ka pārtikas produktu kontrola ir ļoti nozīmīga. Mums ir jāaizsargā patērētāju veselība, tādēļ ir ļoti nozīmīgi, lai mūsu pārtiks produktu baudītu uzticību. Tas ir nozīmīgi arī eksportam uz trešajām valstīm ir jāievērtā augsti drošības standarti arī eksporta gadījumos. Tā daļa, kurā es esmu referents, skar stratēģiju komisijas eh, publiskotiem dokumentam, tas bija publiskots mājā, un skar visu to, kas, nu, būtībā nonāk eh, uz mūsu galda. Mums ir jārūpējas par to, lai pārtiks produkti būtu droši un atbilstu veselīgi. Jārunā arī par augu kontrolas lietām. 88.28 komisijas direktīva tiek pieminēta šajā kontekstē. Ir nepieciešamas plašas kontrolas, risku izvērtēšanas kontrolas un kontrolas procedūras. Mums ir iespēja, lai definētu skaidrus noteikumus, kas būtu atšķirīgi no tā, kas ir līdz šim bijis. Tāpat arī jārunā par uh, starptautisku dažādu kontrolas uh, un noteikumu uh, interpretācija, kas ir no, nāc, novedis pie tam, ka nevienmēr visi noteikumi tika ievēroti. Es gribu vēl teikt, ka tas dokuments, ko šodien izskatām, drīzāk ir vērtējams kā projekts, jo tādas liels, plašas viedokļa apmaiņas līdz šim nav bijušas. Interesanti ir uh, kādi būs uh, komentāri šodien, un uh, ievērojot šos komentārus, varēšu, varēšu tad paplašināt uh, šo izstrādāto dokumentu. Jārunā ir arī par kontroles biežumu. Kontrolēm jābūt biežām, pamatotām. Ja nespēsim saskaņot viedokli, tad uh, būs uh, atšķirīgi noteikumi siera sektors. Ir tādas valsts, kurās kontrolas tiek veikts ik pa desmit gadiem, un citās valstīs uh, kontrols ir igadējis. Līdz ar to nu, nav tādas uh, visaptverošas drošības. Ir tik ļoti liela atšķirība uh, ES valstīs, un uh, šī atšķirība kontrols biežumā, ja tā tiktu novērsta, tas uh, vairāk drošības sniegtu patērētājiem. Tādēļ esmu iesniedzis savus priekšlikumus. Mums ir jāizmanto deleģētie juridiskie akti un jānosaka minimālais kontroļu obligātais biežums. Tāpat nākošais ir krāpniecība pārtiks jomā. Mēs esam vairāk kārt ar šiem jautājumiem Eiropā saskārušies. Nu, um, to pierāda nesenais skandāls par zirga gaļu. Tādēļ uh, ir uh, liederīgi izveidot Eiropas referents centrus, kam būs uh, konkrēts uzdevums uh, attīstīt un attīstīt metodas, ko izmanto tāpat. Tas jāsaka, jātie, jātiecina gan uz dzīvnieku izcelsmes, gan augu izcelsmes pārtiks produktiem. Publiskotai informācija ir jāaktualizē un ja kāds no ražotājiem vai izplatītājiem neievēro atbilstošās normas, tad ir aktīvi jārīkojas, ir nepieciešams arī ievērot šādu soļu ieteikumu, nu, piemēram, uz ekonomisko darbību. Līdz šim ir bijušas dažas problēmas ar pielietojumu attiecībā uz regulu, un tādēļ gribu skaidri pateikt, ka papildus konkrētām uh, regulas metodām, metodēm, kas ir minētas 8. pantā, ir noteikti, noteikti parastais veids. No 8 līdz 14 ir vispārējās normas un līdz 25. pantam ir sektors specifiskās normas ir pieminētas. Nākošais jautājums ir par mikro uzņēmumiem un atbrīvojumiem, mikro uzņēmumiem un uh, šis jautājums komisijas priekšlikumā ir pozitīvi skatīts, šeit ir paredzēti izņēmumi. Kritēriji manā izpratnē ir pārāk plaši. Tādēļ uh, tas īpaši jātiecina uz uh, mikro uzņēmumiem, kur ir mazāk nekā desmit strādājošo un kuru uh, apgrozījums um, ir līdz 200 tūkstošiem eiro. Šajā um, gadījumā valstīm aktīvi jārīkojas arī izmantojot mm, viņu uh, budžetus. Mums jāatbalsta mikro uzņēmumu un vismazākie uzņēmumi. Es uh, esmu paredzējis 200 tūkstošu uh, slieksni, bet nu, tas ir diskusiju sākums. Varbūt, ka mēs spēsim rast vēl pie, uh, uh piemērotāku uh, risinājumu Tāpat arī jārunā par izņēmumiem un uh, par uh, citiem jautājumiem esmu ļoti ieinteresēts par kolēģu viedokli. Es um, domāju, ka daudz kolēģi runās par deleģēto uh, aktu pielietojumu. Mēs uh, pat labam uh, to varam uh, izmantot. Un vēl 48. Uh, grozījums 1a. Uh, Šeit ir uh, kļūda. Otrā rindkopa ir ietverta, bet tas, tā, tas nav pareizi. Es domāju, ka mēs daudz ko tagad uzklausīsim, dažādus komentārus, un paldies par sākumu. Redzu, ka Šnelhard kungu aizvieto Zēberkungs. Lūdzu, jums vārds. Paldies, Horts Šnelhards ir veterinārārsts un viņš ir ļoti kompetents šajos jautājumos, bet nu es viņu šodien aizvietošu. Jo viņš piedalās AKK parlamentārās asamblējas darbā, tādēļ nevar būt šodien mūsu sēdē. Viņš ir uh, sagatavojis uh, dokumentu un es uh, to nolasīšu 882 2004. gada kontrols tiks aizvietotas, bet tam, kas nāks, tam jābūt labākam. Jārunā par krāpniecību pārtiks jomā tika jau pieminēts skandāls par zirga gaļu. Horts Šnelhards redz tādas problēmas. Pirmais aptvērums, viņš domā, ka nav nepieciešama visas kontrolas noteikums apvienot vienā juridiskā aktā, ja tie līdz šim ir labi darbojušies iepriekšējos likumdošanas aktos. Un bez tam viņš domā, ka attiecīgās kontrolas metodas labāk būtu atstāt attiecīgajās speciālajās jomās. Nākošais - mazie uzņēmumi Jā, protams, ir tad, kad tiek apdraudēta uh, sabiedrības veselība vai notiek uh, rūpju pārkāpumi, piemēram, tā kā zirga gaļas skandāla gadījumā uh, ir jābūt iespējai informēt patērētājus par produktiem vai arī uzņēmumu darbību. Bet ir citi gadījumi, Nu, piemēram, par gurķiem un tomātiem atcerēsimies to, ka bija šādi jautājumi, ka tāda rīcības spēja bijusi iespējama, ka informācija ļoti var ietekmēt gan noiet, gan pārdošanas praksi. Līdz ar to jārunā par to, kāda informācija tiek nodota tālāk, it īpaši, kad runa ir par uzņēmumu nosaukumiem un uh, par produktiem. Nākošais jautājums, par ko jārunā, ir kontrolas rezultātu publiskošana. Un marķējums tāds kā smailijs vai arī luksusforu krāsu marķējumi. Un es domāju, ka jāskata arī tāds ilgāks laika punkt, laika uh, nogrieznes. Tāpat, tāpat kā Mario Perēlā, Nelhārsts kungs redz uh, problēmas ar deleģētajiem tiesību aktiem. Tās ir problēmas uh, parlamentā, jo Šādi tiek pielietoti citi sekundārie akti, un mums nav liels iespējas ietekmēt situāciju. Būtiskākā situācija, informācija, kāda ir nepieciešama kontrols veicējam, nav pamattiesībās noregulēts un ietverts. Tas nozīmē, ka pielikumi var tikt uzņemti deleģētajos juridiskajos aktos un koplēmuma procedūra ir eh, jāievēro, bet tās ietvaros var teikt tikai jā vai nē. Un līdz ar to būtu labāk izvēlēties citu juridisko bāzi, kā tas ir šajos priekšlikumos eh, pietverts. Bez tam ir jāpiemēro Lisabonas eh, līguma normās noteiktais, jāstiprina parlamenta nozīme, nevis jāmazina. Nākošais punkts numur 4 - nodevs un tarifi. Kā jūs zinat, jaunie noteikumi šajos eh, mūsu diskutētajos priekšlikumos ir ietverti. Hors Šnēdhārds domā, ka mm, šī noteikuma ir jāpaplašina arī uz citiem pārtiks eh, ražošanas sektoriem. Vislabāk būtu, ka mm, finansējums notika no nodokļu ieņēmumiem, bet eh, vairākas dalību valsts domā, ka tas tagad būtu politiski grūti īstenojams. Tāpat viņš uzskata, ka ekonomikas sektora iesaiste ir ļoti lietderīga, bet ir jābūt uh, godīgiem, jo dažos um, sektoros ir lielāka riska, līdz ar to šiem sektoriem būtu jāuzņems lielāks izmaksu procents. Tāpat jāizpilda sociālā-ekonomiskie priekšnoteikumi dalību valstīs. Un tāpat jārunā arī par šo birokrātisko uh, slogu. Tādēļ ir jābūt sabalansētai situācijai. Un īpaša nozīme jāpievērš maziem vidējiem uzņēmumiem, jo tādu mums tiešām ir daudz un uh, arī daudzus uh, MVU skar šis dokumentu kopums. Mēs runājam šeit par dažādiem kritiskiem punktiem, tāpat arī par kontroli. Bieži vien arī pārtiks uh, ražotāji apmaksā savu uh, kontrolēlu darbību. Tas arī ir uh, sarežģīts punkts. Nu, bet ir jāpievērš uzmanība tam būtiskākajam. Mēs dzīvojam uh, plašsaziņas līdzekļu sabiedrībā un zinām, ka. Um, informācija, kas negatīvi vērtē kādu uzņēmumu, var nozīmēt arī šī uzņēmuma darbības uh, beigas. Mums ir ļoti daudz neoficiālu kontrolas mehānismu, kas labi darbojas un kas sēdz kontrolas un arī publiskošanas daļu. Paldies! Paldies! Nākošā uzstāsies Pālsens kundze. Viņa a, nav zālē. Tā tad, a, tad nākošais stāsts kungs. Komet, uh... Paldies, priekšsādātā kungs! Man prieks par Perillo kunga izstrādāto ziņojumu. Vispār ietvaru būs vēl jādiskutē. Mm, Protams, jāņem vērā visi šie pārtikas skandāli, kas līdz šim notikuši un kas šokējuši sabiedrību, tā kā kontrolas ir jānostiprina, lai patērētāji mums vairāk uzticētos. Mūsu politiskās partijas pamatnoteikums ir šāds. Iestādēm jābūt uh, kontrolas procedūras centrā. Iestādēm jāparedz resursi kontrolēm, jāparūpējas par personālu un finanšu līdzekļiem. Un personālam, kas uh, tiks iesaistīts, jāiziet laba apmācība. Tas uh, šķiet ir pašsaprotam, bet realitāte, diemžēl, tāda nav. Uh, Pagājušo nedēļu manā valstī Beļģijā ar kāds kontrolas palīdzību tika noskaidrots, ka mūsu pašu inspekcijas dienests, kas agrāk strādājas ļoti cītīgi, bet tagad viņiem bija jātaupa, un viņi taupīja, neveicot kontrolas. Tāds nevar turpināties. Pārtikas ķēdes ir ļoti garas, sniedzas pāri robežām, tā kā mums jābūt arī sadarbībai starp kontrolas iestādēm. Mums ir šī agrīnā brīdināšanas sistēma, kas darbojas ļoti labi tieši pārtikas sektorā. Esteres Delangas ziņojums eh, tūlīt eh, tiks skatīts un par to tiks balsots tur un ir par uh, krāpšanu pārtikas produktu tirgu. Te mums arī ļoti ātri jārīkojas, jo mēs runājam par patērētāju aizsardzību un par sabiedrības veselību. Un arī tur kontrolas ir ļoti svarīgas. Oficiālajām kontrolēm tiešām jābūt visa šīs sistēmas centrā. Tas nozīmē, ka kontrolas dienestiem jāveic riska analīzes un jāveic spontānas kontrolas. Protams, ir arī kontrolas, par kurām paziņo iepriekš. Dažreiz tas arī ir racionāli, bet principā kontrolēm jānotiek spontāni. Un tas pats, kā arī auditu. Līdz šim runa bija lielākoties par eh, pārbaudēm, ko veic iepriekš paziņojot. Tagad eh, mums jāpārslēdzas uz spontānajām pārbaudēm. Jātājums ir, kā to finansēt, jo spiediens ir liels un eh, varbūt ekonomiskos operatorus var palūgt maksāt. Par to var vēl parunāt. Bet mums tas jāorganizē tā, lai kontrolētais būtu skaidri nošķirts no kontrolētāja, šeit jāievēro neatkarības princips. Tikpat svarīgi, un e, to es arī konstatēju, raugoties situāciju Beļģijā, kontrolas dienesti pietiekami neatkarīgi. Šie dienesti e, jā. Ja jānoliek veselības ministrijas kontrolē, nevis ekonomikas ministrijas kontrolē. Nu, kolēģe bija atbildīga par lielopu gaļas kvalitātes kontrolēm, un mēs redzējām, kā atbildīgs iestādes spēlējas ar atbildību, ka tas no veselības sektora tiek bīdīts uz lauksaimniecību, uz ekonomiku, tad atpakaļ. Nē. Uh, mums uh, jāparūpējas par caurskatāmību, jāizmanto šis nemenšajiem princips, un uh, tas novedīs arī pie tā, ka mēs vairāk domāsim, ka operatori vairāk domās. Un, lai to nodrošinātu, Mums eh, nepieciešamas ne tikai kontrolas, bet arī sankcijas, soda naudas. Ja var piemērot soda naudas, um, krāpšanas gadījumā tas ļoti palīdz, bet ja eh, šīs soda naudas nav pietiekami lielas, tās nav arī efektīvas, tas nav labi mūsu kontrolas sistēmai. Tie ir pamataspekti, bet kopumā mēs atbalstām Prilkunga tekstu. Paldies! Julie Gerling. Gerlings kundze. EKR. Paldies. Es uh, īsi izteikšos. Paldies Prilakungam par ziņojumu. Un viena lieta, ko es šeit varu izsacināt, mums ļoti uzmanīgiem jābūt subsidiaritātes jautājumā. Uh, Ir vairākas jomas, kur um, rodas konflikti, tādi puskonflikti, un mums jāsaprot, kur dalība valstīm ir kompetences un nevajadzētu iejaukties viņu kompetencēs. Runājot par delģeto un īstenošanas aktu mm, kopumu. Mēs vēlamies te visu vienkāršot samazināt birokrātiskumu ar šiem aktiem, bet tagad, diemžēl, izskatās tā, ka uh, gluži otrādi viss tik sarežģīts ar 160 pantiem. Šis dokuments ir garš un sarežģīts. Un katrs no šiem pantiem jāizskatā atsevišķi ļoti rūpīgi. Nodevu noteikšana ne ņem vērā katras dalībvalsts specifiku. Es uzskatu, ka dalībvalstiem pašām jāpieņem lēmums. Uh, Dalībvalstīm jāuzliek pienākums uh, veikt adekvātas kontroles, kas ir uh, saskaņā ar šo likumdošanu. Mm, tad, protams, uh, tām jānosaka arī nodevas. Es neuzskatu, ka tiešie maksājumi palīdzēs šai gadījumā. Es uzskatu, ka tas sarežģīs situāciju. Ļoti labi, ka Prila kungam ir 39. grozījums par primāriem ražotājiem. Es personīgi strādāju pie um, uh, horizontāliem noteikumiem uh, un uh, augšējām robežām. Ļoti labi, ka lauksamniekiem ir šis augšējās robežas noteiktas un uh, ka mums tagad parādās uh, šis primārā ražotāja jēdziens, kas atslogo lauksamniekus. Uh, primārie ražotāji ir nedaudz izolēti un uh, uz viņiem tiek izdarīts spiediens. Lauksaniekiem vispār ir šis uh, spiediens, uh, viņiem jāstrādā ar peļņu, citādi mm, visa lauksaniecība nebūs ilgtspējīga un mums jāparūpējas, lai tāds arī būtu. Noslēgumā par mm, pārtiks kontrolēm. Šīs oficiālās kontrolas, šis priekšlikums uh, nāk uzreiz pēc zirgaļa skandāla. Uh, Mums ir arī iniciatīvas ziņojums par šo skandālu lielākoties, bet nevajadzētu šeit sajaukt lietas. Mums jāatzīst, ka ir starpības starp oficiālo kontroli uh, un um, um, spontāno kontroli, un um, te jāskatās, kā to noformulēt likumdošanā. Un eh, diez vai visu varēs atrisināt ar šīs kontrolas palīdzību. Un, protams, eh, tas ir labs instruments, lai redzētu, vai uzņēmums eh, pilda visu, ko, kas jāpilda, bet krāpšanas atklāšana, tur drīzāk piedalās policija, izmeklētāji, un liela loma tad tieši ir spontanitātei. Mēs, protams, nevaram šeit pieņemt tādus stingrus noteikumus, jo tad pazūd šī spontanitāte. Līdz ar to uh, arī noteikumiem jābūt elastīgiem. Un līdz ar to to nevar gluži ierakstīt oficiālajos noteikumos. Mums jāpaskatās, kā to noformulēt labāk. Paldies! Kristofers Jena un tad Linda Makevana. Paldies! Jā. Ja Kāds man pirms divām nedēļām jautātu, vai vēlos par to runāt, es atbildētu nē. Drīzāk nē. Bet uh, tas bija pirms tam, um, ka sapratu, ka te runa ir par visa veida kontrolēm un ka šī tā ļoti plaša eh, kontrolas sistēma, kas te tiek izveidot un kas man ieinteresēja un kāpēc es vēlos iesaistīties šajā diskusijā un par ko man būs arī grozējumi. Es saprotu, ka ar šo regulu mums ir arī Uh, mežsaimniecības uh, materiālu un augu uh, noteikumu kopums, kur runa ir par augiem cilvēku patēriņam, un um, tas uh, tomēr jāskata atsevišķi. Es uzskatu, ka runājot par mežsaimniecību, tur jāpatur spēkā sošie noteikumi. Un kāpēc kaut ko labot, Eh, ja kaut kas jau ir eh, salausts. Es eh, aprunājos ar kolēģiem no citām dalību valstīm, gatavojoties šai diskusijai. Un īstenībā lieta ir tāda, runājot par mežsaimniecību, visi grib paturēt spēkā esošos noteikumus, un tas noteikti var palielināt slogu gan uh, meža saimniecības speciālistiem, gan uh, augu uh, audzējiem, lauksaniekiem, ja mums te parādītos uh, citi spontāni noteikumi. Princips pēc būtības ir ļoti vienkāršs. Direktīva datējama ar 95. gadu. Tā nav tā nav pārāk sena. Un to ļoti labi īsteno dalību valstis lielākoties. Tā kā e, šī, šī direktīva ir tikai desmit gadi, noteikumi vēl ir moderni, atbilst standartiem, un es īsti nesaprotu, kāpēc. Mums te būtu kaut kas e, jāaktualizē vai jāpārskata. Komisija ierosina visus skatīt eh, vienlīdzīgi, iespējams eh, šādi mums parādītos arī pievienotā vērtība un ilgtspējīgums. Jo ja mums būtu past, padziļināt noteikumi par izsakojamību, tad iespējams eh, meš, eh, mežsaimniecības speciālisti mēģinātu pat samazināt daudzveidību, lai uh, būtu vieglāk izpildīt izsakojamības noteikumus. Es saprotu, ka no nu, vienas puses izsakojamība ir laba lieta, bet tas nepalīdz mežsaimniecībai. Noslēgumā mums ir nepieciešams, nepieciešama šie vispārēji Uh, aktualizēšana, bet nevajag iedziļināties tik ļoti detaļās. Un es, es vēlējos mežsaimniecību, ja es to labi pārzinu, bet uh, jā, mums ir arī citas jomas, kur notiek tas pats, un uh, kur arī, kuras arī cilvēki vēlas skatīt um, vienādi un izturēties vienādi, kur tas nevienmēr ir nepieciešams, tad iespējams no tā var atturēties. Nu, bet es tā konkrēti runāju par mežsēmniecību. Paldies, Linda Makevana, lūdzu. Paldies, um, priekšsēdētāju kungs. Un paldies referentam, ka viņš izvēlējās tik saržģīt tēmu. Un žēl, ka diskusija parlamentā notiek tik uh, vēlu, tuvojoties sasaukuma periodu beigām, jo spiediens ir liels un daudz kas parādās mm, uz mūsu galdu. Un, Daudz kas ir jāpabeidz, un es baidos, ka mēs nepaspēsim šo milzīgo dosie pietiekami detalizēti izskatīt. Man satrauc šie mega likumi, ka mēs cenšamies visu salikt vienā uh, dokumentā, un es jau, man jau bail domājot par daudzietiem aktiem, kas no tā mm, radīsies. Tieši pārtikas jomā, pārtikas kontrolas jomā gūtā pieredze mani pārāk neiedvesmo. Mums ir tehnisko komiteju lēmumi. Acīm redzot, ierēģi vienmēr pilda to, tas lēmums, kas ir pieņemti, nu, vai arī te mēs nevaram sarežģītus tehniskos lēmumus pieņemt, jo cilvēki balso pret vai atturas, viņi nevēlas nepopulārus lēmumus virzēt uz priekšu. Tā. Es vēlētos jautāt komisijai, es zinu, ka jūs ar to nodarbojaties nu, jau daudzus gadus, un es dzirdēju, ka krāpšanas apkarošana nedaudz atšķiras no oficiālās kontrolas veikšanas, bet pagājušā reiz komisijas pārstāvis teica, uh, ka jūs daudz ko esat iemācījušies un ka tas tiks integrēts uh, likumprojektā. Ko tad tieši jūs esat iemācījušies? Un ko jūs vēlaties ielikt šajā likumprojektā? Jo, lūk, tā ir jūsu izdevība. E, neatkarīgas kontrolas, e, īpaši kontrolējot gaļas produktus. Mēs zinām par cilvēkiem, kas strādā. Mm, gaļas pārstrādes vietās, un tas nav viegli. Tur jāstrādā ātri tādu. Tādu vietu ir daudz, un parasti personāla skaits ir ierobežots. Un ko jūs saprotat ar modernizāciju? ka mēs runājām agrāk par modernizāciju, mēs runājām par deregulējošo ietvaru uh, gaļas uh, produktu inspekcijām. Viena no lietām pēc zirgu gaļas skandāla bija par inspekciju skaita, skaitu, par to, cik bieži notiek inspekcijas. Mēs runājām par uh, ik, ik pēc sešiem mēnešiem sākumā, bet uh, griež, sag, sagriešanas uh, rūpnīcas uh, Tur, kur gaļa tāda tiek sagriezta, tur eh, tagad kontrolas vispār nenotiek. Es uh, mēģināju aprunāties ar valdību uh, Lielbritānijā un dažas rūpnīcas notiek kontrolas un ļoti bieži. Pārāk bieži. Dažreiz kontrolas atsevišķās rūpnīcās tiek dobultotas bet citas mazākas rūpnīcas vispār netiek kontrolētas. Un nu, tad mēs varam būt droši par to, mm, ka lielveikals, kas saņem gaļu no vairākām rūpnīcām, arī saņem kontrolēto gaļu. Es vēlos, lai Eh, kontrolas tiktu veiktas arī tur, kur gaļa tiek sagriezt, ne nu, tikai tur, kur dzīvnieki tiek nokauti. Un um, pagājušajā nedēļā mēs runājām par uh, to, kā uzlabot uh, kontrolas, uh, mēs runājām arī par pārtikas kvalitāti, par uh, sliktas kvalitātes produktiem, iespējams, ne, ne tik sliktas kvalitātes, kas izraisa slimības, bet uh, kas uh, izraisa tādu riebumu, ka, ka jūs nevēlaties patērēt produktus, ja jūs tādu redzat. Kā šo situāciju izl uzlabot? Te arī mēs runājām par kautuvēm, uh, par delģētiem aktiem no komisijas. Uh, kas varētu uzlabot situāciju. Tā mums eh, nav pagadām noteikumu par marķējumu, bet eh, cilvēki noropējušies par to, kāda gaļa nonāk viņu, viņu mājās. Un um, mm, mūs interesē, kā jūs rūpēsieties par to, lai sabiedrība zinātu, uh, kas notiek ar produktiem. Paldies! Linda Ajuzo tagad. Muchas gracias, presidente, muchas gracias también. Lielas paldies priekšsēdētājiem. Paldies arī Pirījā kungam. Es augstu vērtēju viņa darbu. Vispārīgi runājot, es domāju, ka es varētu piekrist galvenajiem punktiem, ko ir izcēlis Pirījākungs, man tikai atsevišķi komentāri. Pirmkārt, man ir zināmas bažas par to, kā iespējas paplašināt šo regulu, lai tā aptvertu un attiektos uz visiem sektoriem, tā skaitā arī uz stādaudzētavām un sēklām, kas, nu, īsti nav jau pārtiks ķēdes daļa. Un, ja runājam par bioloģisko lauksaimniecību, runājam par aizsargātajiem geogrāfiskajiem indikācijām, vai arī tas te, šeit tiks iekļauts? Mums tāpat arī ir jāprecizē oficiālo kontroļu definīcija, uh, Un jāskaidri jādefinē, kas ir citas oficiālās kontrols. Pašlaik tas nav pilnībā skaidrs. Te mēs nerunājam tikai par to, ka tiek svītrota nodaļa par citām oficiālām kontrolēm, jo es uzskatu, ka visas kontrols ir oficiāls, bet pašlaik ir atšķirības starp oficiālo kontroli un citām kontrolēm. Te rodās tāda neliela neskaidrība. Komisija ir ierosinājusi daudz deleģētos un īstenošanas aktus. Un parādās arī ideja par to, ka oficiālās kontrolas tiek īstenotas dalību valstu līmenī, ka tās nav komisijas kompetencē, bet gan dalību valstu kompetencē. Es vēlētos teikt, ka katrai dalību valstī un iestādēji vajadzētu atļaut uh, organizēt šīs kontrolas, kā viņas uzskata par vispiemērotāko. Ja runājam par kontroļu organizēšanu, komisija norāda, ka to uh, biežumu noteiktu iestādes dalību valstīs. Tomēr dalību valstīs atsevišķās pastāv tāds uh, fiskālais režīms, piemēram, manā dalību valstī, uh, kur, piemēram, finanšu iestādes ir atbildīgas par kontrolēm nepieciešamo līdzekļu no sākuma apkopošanu, pēc tam sadalīšanu. gribētu pievērst, pievērsties eksporta kontrolai. Es domāju, ka tam vajadzētu būt dalību valstu kompetencē un neuzskatām, ka komisija te vajadzētu iejaukties, jo te jau runa ir par divpusējiem nolīgumiem starp importējošām un eksportējošām valstīm. Komisija piedāvā arī izņēmumus atsevišķiem produktiem, Uh, uz kuriem attiecas noliegumi, tā, ko noslēgušas dalību valsts ar citām trešajām valstīm. Es domāju, ka te arī tiek, nu, ne par daudz paplašināts komisijas kompetences. Uh, nevajadzīgi, paldies. Nē. Dāmām priekšroka. Rots Pērens kundze. Paldies! Tāda deja vu sajūta, ka es klausos diskusiju, un es ilgi domāju, vai vispār pieteikšos izteikties, jo atklāt sakot, dažreiz es domāju, ka varbūt labāk ir paklusēt par tādiem jautājumiem, kurus personīgi pārzinu ļoti labi, un es pārzināšu jau ļoti ilgu laiku. Es nevēlos izklausīties uh, iedomīga, un es nevēlos arī pārspēlēt, bet šajā tāpā nav neviens eh, cits kā es un eh, Stārkungs, eh, kuri tik labi pārzinātu pārtikas jomu problēmas skandālus. Es uzklausīju jūs, es uzklausīju arī Girlings kundzi, šķiet, ka viņa ir devusies prom, bet cilvēki īsti nav no uh, šīs pārtikas pasaules. Uh, ja mēs runājam par subsidiaritāti un nosakām, ka dalībvalstu, tā būtu dalībvalstu kompetence rīkoties šajā jomā, jā, es piekrītu, un, bet jāatgādina arī, ka dalībvalstu vainas dēļ notikuši iepriekšējie uh, gaļas skandāli dalību valstis. M, mm, neizkontrolēja pietiekami barības jautājumus tām dalību valstīm. Tika piedāvāta neatbilstoša barība dzīvniekiem, kuri pēc dabas ir veģetārieši, bet piemēram, govis. Dalībvalstīm bija iespēja izlemt, uh, pieņemt lēmumu par lētas barības izmantošanu. Un pēc tam tās bija pašas dalībvalstis, kuras pēc skandāla un daudzu iesaistīto dzīvnieku konstatēšanas, pēc tam, kad tika noteikts, ka arī um, ļoti daudz cilvēku ciesta, uh, piemēram, no Kreitsfelda slimības. Tas bija atstāts dalību valstu ziņā izņemt tūkstošiem lapušu no oficiāliem dokumentiem. To visu izdarīja dalību valstis. Un tagad mēs um, um, norādām, ka dalību valsts var izvēlēties kontroļu inspektorus. Es domāju, ka tas nebūtu īpaši reāls risinājums. Es uh, augstu vērtēju referenta darbu. Es tiešām esmu pārliecināts, ka, pārliecināts, ka viņš strādā ļoti smagi. Es neesmu pārliecināts, ka varu pilnīgā, pilnībā piekrist 39. grozījumam. Uh, es domāju, ka tajā piedāvātais par kontrolēm ražošanas vietās, nu, par to mēs zinām šaubas. Varbūt esmu pārāk entuziastiski. Bet Kad mēs runājam par kontrolēm, un Makmans kundzē bija pilnīga taisnība, bija pieminēja šīs mācības, ko esam guvuši. Rodas jautājums, vai arī dalību valstis ir mācījušās. Mēs jau varam šeit sagatavot ideālu likumdošanas priekšlikumu. Es ceru, ka mēs nonāksim tik tuvu ideālam risinājumam, cik iespējams. Es uzkl uzklausīju arī kolēģis un esmu gan pārliecināta, vai viņi ir gatavi, bet pēc tam viņiem pašiem vajadzēs attaisnoties sabiedrības priekšā par to, ka nav noteikts labākās kontrolas, kas, un to trūkums ir apdraudēt patērētājs. Bet pat ja mēs sagatavosim visideālāko tiesību aktu, kas notiek pēc tam? Mēs esam 28 dalībvalstu veidota struktūra, uh, Eiropas Savienību, proti mums ir 500 miljoni aptuveni cilvēku. Vai mēs varam atļauties, ka mums ir miljons vai divi miljoni inspektori? Nē, to mēs nevaram darīt. Mēs paļaujamies uz dalību valstu kompetenci. Bet vai dalību valstis būs mūsu pusē, vai dalību valstis vēlēsies vairāk ieguldīt vairāk inspekcijās, labākās inspekcijās? Es domāju, ka nē paskatieties uz iepriekšējiem tiesību aktiem, kas mums ir pieejami, piemēram, attiecībā par cūku inspekcijām kautuvēs. Ir arī vairāki citi piemēri lopkautuvēs. Es nezinu, cik daudzi no jums ir kādreiz bijuši lopkautuvē no rīta, kad tā darbojas ar pilnu spāru, vai esat bijuši arī pārstrādes rūpnīcās. Es esmu. Maties, es zinu, ka jūs nākat no reģiona, kur jums ir jādodas uz visurieni, bet es tiešām aicinu jūs kādreiz apmeklēt arī lopkautu vai pārstrādes rūpnīcu un iepazīties. Es, es to esmu darījusi un es zinu, kā lietas tur notiek. Mēs nevaram um, šeit sagatavot tādu vāju priekšlikumu, lai arī cik es cienītu cilvēks no veselības ģenerāla direktorāta, bet priekšlikums par to, ka tiktu samazināts inspekcija kontroļa apjoms cūgais jomā. Es nedomāju, ka tas ir pareizais risinājums. Mēs gluži vienkārši aicinām un iedrošinām dalību valstis samazināt mūsu līdz šim veiktos pūliņus. Es par pievienoties kolēģis izdotajam jautājumam, bet uh, Es nezinu, nezinu, vai komisija to varēs darīt, bet es arī aicinu komisiju mums paskaidrot, kādas ir gūtās mācības, kāda ir jūsu priekšlikums ir izrietējušas no eh, šīm mācībām, vai dalību valstis ir palielinājušas kontroļu inspekciju skaits, skaitu. Bet, nu, es domāju, ka mēs jau atbildi zinām. Atcerieties, kas notika izcelsmes valsts marķēšanas uh, mm, gadījumā. Jā, es pēc brīža beigšu savu uzstāšanos, Matijas. Zini, ka man nevajadzēja nemaz pieteikties runāties, tā ir pārāk tuva tēma manai sirdī. Pašlaik komisija veids ietekmes izvērtējumu uh, un ir konstatēts, ka šis izcelsmes valsts marķējums ir pārāk dārgs un ka patērētāji nemaz nevēlas to zināt. Kurš tad izlēma to, ka patērētāji nemaz nevēlas zināt šo izcelsmes valsti? Um, ja kurā gadījumā Prādā kunga sagatavotais ziņojums ir ļoti labs, izņemot 39. grozījumu, bet neatkarīgi no tā, kas mums um, beigās paliks, tas ir atkarīgs no uh, dalību valstīm. Un tie cilvēki, kuri runā par subsidiaritāti, viņi tikai apdraudēs cilvēku veselību, jo dalību valsts pilnīgi noteikti nevēlas tērēt vairāk naudas un ieguldīt vairāk kontrolēs un inspekcijās. Uh, Um, gala beigās mēs esam runājuši tikai pie vairākām krīzēm un vairākiem skandāliem. Paldies! Okay. Jetzt, last but not least. Un tagad uh, noslēgumā. Johns Stewarts. Mm. Jā, man droši vien mēģināja izteikties pirms iepriekšējās runātājas, bet man bija ļoti interesanti dzirdēt uh, iepriekšējās runātājas teikto, vai jūs arī gribat dzirdēt, kas man sakāms. Paldies! jo jūs apgalvojat, ka jūs esat ļoti labi informēti par dzīvnieku slimībām vai par to, kā dzīvnieki tiek turēti. Es varu teikt, ka esmu lauksaimnieks. Ah, es eh, zinu, kā audzēt simtiem ehm, jēru ehm, ļoti ierobežotā zemes teritorijā, un es varu skatīties, kā šie jēri ehm, mirst kā mušas. Mums arī ir, esam pakļauti dažādiem salmonelozes eh, ekspertiem. Un ar šādiem riskiem apdrošinātāji mūs pat um, negribēja apdrošināt. Es varu pateikt to, ka uh, Lielbritānijas nozara ir tik um, efektīva, ka visi testi būtībā bija negatīvi, un tikai pēc tam apdrošinātāji uh, piekrita mūs apdrošināt, un tika konstatēts, ka somnoloze nāca no importētām spāņu olām, ne no britu gaļas. Pēc tam parādījās putnu gripa, un atkal mums tika uzlikts milzīgs daudzums ar dažādiem noteikumiem, kontrolēm, inspekcijām. Es varu jums pateikt, ka mani katru nedēļu inspicē tas vai cits, un viņi iejaucās manās darīšanās, un tas tikai kavē uh, manu darbību. Uh ja mēs runājam par augu reproduktīvo uh, materiālu priekšlikumu, vai mēs runājam par prilākumu ziņojumu? Bet šeit tas viss ir sasaistīts. Tā ir tikai komentārs starp šīm lietām. Veselības reproduktīvais materiāls auga aizsardzība. Es saņēmu nepareizo darba kārtību. Ceturtajā punktā tā ir noteikts noteikumi par augu veselību un reproduktīvo materiālu, par augu veselību, reproduktīvo materiālu, vai es runāju par pareizo punktu, tas ir iekļauts darba kārtībā. Jā, labi. Britu govi pārbauda 17 dažādas iestādes, nu, to pār, 17 dažādas iestādes, to pieminējuši Toiberkungs, to uh, pārbauda uh, ļoti bieži. Es vēlēs runāt par augu reproduktīvo materiālu, jo arī tas ir iekļauts darba kārtībā. Es varu izteikties arī par to. Jā, tad ceturtais punkts, nevis septītais tagad tiek skatīts. Kurina Lepāža. Nākošā runātāja Kurina Lepāža. Paldies, priekšsēdētājs, pavisam īsi. Es uh, gribu atbalstīt to, ko teica Dagmarot Berent un Berts Stās. Tas ir jautājums, ar kuru mēs Eiropas parlamentārieši saskaramies, un mums ir īpaša atbildība. Tas ir jautājums, ko ļoti uzmanīgi skata Eiropas patārētāji arī tādā vispārējā kontekstā, un mēs neesam pietiekami prātīgi e, attiecībā uz uh, sistēmu un uh, pārbaudas sistēmu mēs nepildam mm, visu, ko varētu. Jārunā par šo sistēmu. Un uh, otrs punkts, es esmu ļoti, man, es ļoti kavējos, jo ir tik ļoti liela daļģēto aktu kvantitāte. Es domāju, ka viss tiek pārlikts uz komisijas pleciem, un tas šādā līmenī nav pieņemams. Thank you, uh, Mrs. Paldies, Paldies Lapāžas kundze. Un tagad gribētu dot vārdu komisijai. Karmens Garo kundze, vai pareizi? Paldies, pareizi priekšsādātāji. Paldies jums, paldies arī referentam. Uzskatām, ka atzinums ir ļoti konstruktīvs tajā paustās domas un idejas, manuprāt, eh, mēģinu uzlabot komisijas priekšlikumu izteikšu. Dažus komentārus tad mēģināšu atbildēt arī uz izteiktiem jautājumiem. Runājot par maksu un par atbrīvojumu mikro uzņēmumiem maksāt obligātās maksas, es gribētu jums tikai atgādināt, kāds bija pamatojums komisijas priekšlikumam. Mēs vēlējāmies eh, kompetentajām iestādēm dalību valstīs sniegt eh, tik ļoti nepieciešamos resursus, kas vajadzīga, lai tās varētu turpināt savu darbu un efekti, efektīvi veikt inspekcijas un kontrols. Mēs esam ļoti nobežījušies, un tas arī bija tāds izais punkts komisijas darbam. Mēs esam ļoti nobežījušies par visiem uh, budžeta samazinājumiem un finanšu problēmām, ko saskarās daļību, dalību valstis. Tas noveda pie tā, ka ir uh, ļoti samazinājies kontroļu skaits, kas nav atbilstošs mm, tam riska daudzumam, kas sastopams lauksaimniecības pārtikas ķēdē. Es gribētu atgādināt, ka kādēļ vismazāk aizsargātie uzņēmumi ir atbrīvoti no maksājuma. Šie atbrīvojumi nesummējās viens ar otru. Uh, tas tie nesummējās un gala beigās nepadara visu uh, priekšlikumu um, dzīvot nespējīgi. Protams, ka sistēma, sistēma ir ļoti svarīga par, um, par maksu noteikšanu, uh, atbrīvojumu piešķiršanu. Tas ir ļoti sarežģīts uzdevums, kas būs jāveic dalību valstīm, bet tas būs tā vērts. Nevar um, tad izveidot tātad ļoti sarežģītu sistēmu, lai atgūtu tikai ļoti nelielu daļu no kontroļu maksas. Runājot par deleģētajiem aktiem, priekšlikumā to ir ļoti daudz, bet tas ir tādēļ, ka priekšlikums atsauc un apvieno normas, kas pašlaik pastāv ļoti daudzos pamataktos. Jūs varēsiet atrast tādas pilnvaras, kas pašlaik ir izkaisītas dažādos tiesību aktos. Ar šiem deleģētajiem aktiem mēs nemēģinam, negribam mainīt pašreizējo situāciju šīs pilnvaras, kura komis, pilnvaras, kuras komisija lūdz un vēlas panākt, mēs tās vēlamies gūt, lai mēs varētu turpināt um, uh, pieņemt lēmumus attiecībā uz to, lai nodrošinātu kontroļu vajadzību. Priekšlikumā tāpat tiek atzīta nepieciešamība pielāgot kontrolas prasības dažādos sektoros. Uh, Un tāpat arī tiek sniegta iespēja saskaņā ar Lisbonas, līg, Lisabonas līgumu, ka tiek um, ar deleģēto aktu palīdzību var tikt um, veikta efektīvāka likumdošana. Komisija nesagatavo šos deleģētos aktus izolēti vai pilnība, pilnībā atraujoties no realitātes. Šie deleģētie akti tiks pieņemti balstoties Uh, uz pilnīgām konsultācijām. Es mēģināšu atbildēt uz jautājumu, kas izskanēja par to, kādu mācību ir guvusi komisija, arī, piemēram, no zirgu gaļas skandāla. Priekšlikums tika sagatavots un darbs bija tātad pabeigts uh, krīzes nobeigumā. Ir jaunas normas, jauni, jaunas nodaļas, kas mēģina uh, risināt šādas problēmas. Jautājums par to, vai Uh, oficiālās kontrolas atšķirās no krāpšanas kontrolēm. Tagad ir, piemēram, jauna norma, kas liek dalībvalstīm savā daudzgadu plānā iekļaut nodaļu, nodaļu par kontrolēm, kuras tiek veiktas, lai identificētu tīšus pārkāpumus. Mēs zinām, ka, jo īpaši šajos gadījumos, regulāri tiek apmeklētas lopkautuvas un pārstrādes rūpnīcas, lai atba pārbaudītu atbilstību standartiem. Bet šīs uh, regulārās pārbaudas varbūt nav visefektīvākās krāpšanas konstatēšanai. Mēs aicinām dalību valstis um, izvērtēt savu kontrolas sistēmu un tad varbūt ieviest tādas kontrolas, kas ļautu konstatēt tīšus pārkāpumus. Varētu varbūt, piemēram, pārbaudīt dokumentāciju lopkautuvēs vai um, saņemtais gaļas daudzums atbilst izsūtītajam gaļas daudzumam. Tālāk, esam iekļāvuši arī jaunu prasību um, normās par sankcijām. Tiek pieprasīts, ka ir jāiedibina fi, uh, finansiāli sodi par uh, krāpnieciskām darbībām, un šiem sodiem ir jābūt vismaz tik augstiem kā šis iespējamais guvums, kas tika gūts krāpšanas rezultātā. vēl kādas izmaiņas, ko eh, ierosināja eh, zirgaļas skandārs, bija padalīt šīs eh, regulārās kontrolas par obligātām. Ehm, dalību valstīm tik bija jāizstrādā pie plāna, lai varētu identificēt nemarķētu zirga gaļu, bet tagad šī prasība kļūs obligāta. Tam būs nepieciešams koordināts vai kontrolas uh, Uh, plāns, kas būs um, obligāts un būs jāveic, jāizno visās 28 dalību valstīs. Esam stiprinājuši arī nodaļu par administratīvo palīdzību un sadarbību. Mēs uzskatām, ka, jo īpaši, ja runājam par krāpšanu, ir ļoti daudz darāmā vēl, lai ļautu dalību valstīm efektīvāk uh, izmeklēt un cīnīties pret pārobežu pārkāpumiem, un to var darīt tikai tad, ja kompetentās iestādes savstarpēji sazinās, ja tās sadarbojas uh, tieši tad, kad pārkāpumi no, ir notikuši, lai šīs iestādes varētu apmainīties ar pieredzi, ar informāciju, un lai tātad viņas var sniegt informāciju viena otrā, lai pilnībā varētu īstenot tiesību aktā noteikto. Un tad Mēs arī uzskatām, ka atgriežoties pie deleģēto un īstenošanas uh, pilnvaru jautājumu, tātad, ko vēlās panākt komisija. Atsevišķos gadījumos šīs pilnvaras ļautu risināt tādus gadījumus kā krāpšanos pārtikas jomā vai, vai zirga gaļas skandālu. Komisija varētu uh, noteikt vienotas eh, kontroļu modalitātes atsevišķos pārtiks ķēdes posmos, un tas arī sniegtu komisijai pilnvaras noteikt dalību valstīm, ko darīt gadījumos, ja ir kāda gaļa, kuru ne, kuras izcelsmes nevar izsakot. Pašlaik šīs kompetences ir atstātas dalību valstu ziņā, bet atsevišķos īpašos gadījumos vienot nostāja būtu nepieciešama, un, manuprāt, tas ir saprātīgs veids, kā izmantot delģētās pilnvaras. Tas arī viss. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Garo. Uh, Paldies, Garo kundze. Redzu, ka ir vēl daži papildi jautājumi, bet no sākuma došu vārdu referentam Prilo kungam, jo arī viņš iepriekš mums norādīja, ka viņam ir šorīt jāapstāv vēl uz lidojumu. Prilo kungs, vārds jums. Grēt. Rio, e <clears throat> ringrazio tutti per. Paldies! Es gribu teikt paldies visiem, kas izteica komentārus. Tas noteikti uzlabos man ziņojumu. Es varu atbalstīt eh, dažādas priekšlikumus. citus priekšlikumus es ierosinātu vēlreiz pārdomāt. Nu, piemēram, priekšlikums eh, svītrot uh, augu pavērošanas materiālus. Uh, nu, par to es šaubos. Es domāju, kā mums tiešām uh, būtu viss jādara, lai mūsu produkti pārtiks ķēdē tiktu pārbaudīti. Šeit um, nedrīkst neko izlaist. Paldies visiem, paldies arī komisijai ir nepieciešama vēl arī jūtīguma paaugstināšana un sadarbības starp dalību valstīm. Tā mēs varētu atrisināt dažādas situācijas, kas ir ļoti komplekss, par kurām tika šodien runāts, nu vismaz tās tika pieminētas. Būs noteikti arī grozījumi, un mēs varētu par to tad nākošo sēžu laikā runāt jācenšas pēc iespējas labāk uh, šos jautājumus atrisināt un jābūt tādām regulām, kuras pēc iespējas ātri varētu īstenot dalībvalstīs, lai nebūtu atšķirīgu uh, pasākumu veikšanu dažādās dalībvalstīs. Un tas uh, arī noslēdz ceturtā punkta izskatīšanu. Līdz 12. decembrim 2012. var iesniegt grozējumus, balsojums komitejā notiks 30. janvārī. Nākamgad jau tas būs. Tagad uh, esmu nonākuši pie piektā punkta darba kārtībā, kas ir Barta Stāsa ziņojums par atkritumu sūtējumiem. Es došu vārdu Bartam Stāsam. Paldies priekšsēdētāju kungs vai drīkst ierosināt citu darba veidu. Es uh, eh, sarunāju ar komisiju, ka sākumā viņi saka savu ievadvārdu un tad uzstāšos es. Vai varam darīt tā labi, tad komisija saņem vārdu pirmā. Paldies priekšsēdētāju kungs. Es eh, teikšu īsu ievadvārdu mūsu priekšlikumam trijās daļās. Visu pirms eh, kādu problēmu mēs cenšamies atrisināt otrkārt, kāpēc šī problēma vispār ir. Un eh, pēdējais, eh, ko priekšlikums eh, pēc būtības ierosina. Problēmas ziņā mēs skatāmies uz nelegāliem atkritumu sūtījumiem no Eiropas Savienības uz citām pasaules daļām, lielākoties Āfrikā un Āzijā. Un mums ir ziņojumi, kas rāda, ka diezgan lieli apjomi tiek sūtīti nelegālā veidā. Nelegāli var apzīmēt dažādas lietas. Vispirms jādiferencē starp precēm un atkritumiem. Ne visos gadījumos ir skaidrs, kur mēs runājam par atkritumiem vai tomēr par precēm. Nu, teiksim, V direktīvas gadījumā dažreiz tiek apgalvots, ka elektronisko aprīkojumu sūtos citām valstīm atkārtoti izmantošanai, bet dažreiz šo aprīkojumu vairs nevar izmantot, tātad tur ir grūti diferencēt. Tad, jā, atkritumu sūta atkārtoti izmantošanai vai pārstrādēji trešajās valstīs. Uh, Mēs īsti nezinām, kur šie materiāli nonāk un vai tie tiek pārstrādāti un atkārtot izmantot, vai, vai tomēr vienkārši kaut kur apglabāts. Tātad pirmais mērķis šim priekšlikumam vienkārši garantēt mm, vides un cilvēku veselības drošību trešajās valstīs. Turklāt tam ir ekonomiska dimensija, jo, ja atkritums sūta nelegāli no Eiropas Savienības, tie pēc tam ir jāatgriež Eiropas Savienībā. Tas dārgi izmaksā, turklāt jā, jāveic tīrīšanas darbi trešies valstīs. Tās arī dārgi izmaksā, tas kopējas izmaksas ļoti lielas. Tas arī palīdz uh, paturēt resursus Eiropas Savienībā, ja resursus nelegāli netransportē, tad tie var palikt Eiropas Savienībā un tad tie, tie var tikt pārstrādāti šeit un atkārtot, tikt atkārtot izmantot. Kāpēc problēma parādās? Jo inspekciju kapacitāte, runājot par atkritumu sūtījumiem Eiropas Savienībā, daudzos gadījumos ir mm, netik laba. Daudzās valstīs eh, tas gan viss ir ļoti labi organizēts, bet eh, citi dokumenti un citi pētījumi uh, kas rāda, ka atsevišķās valstīs eh, inspekcijas vispār nenotiek. Resursi, kas tam veltīti, ir ļoti eh, nelieli. Līdz ar to atkritumi eh, no ostām Eiropas Savienībā tiek sūtīti ārpus Eiropas Savienības. Cilvēki izvēlas tieši tādas ostas, kur kontrolas vispār nenotiek, un izvēlas tādas valstis, kur kontrolas ir ļoti ierobežotas vai vispār neesošas. Problēma mums ir arī tāpēc, ka šie brīža likumdošanas ietvars, atkritumu sūtījumu regula nerisina uh, šīs problēmas. Mums ir 50. pants, protams, kur runa ir par inspekcijām, bet tas notiek ļoti vispārīgi. Un um, dalību valstīm netiek teikts, kas tām tieši būtu jādara, kā plānot inspekcijas. Notika plašas konsultācijas ar interesantiem un rūpniecība NVO un citi partneri ļoti norūpējušies par situāciju un vēlas atrisināt problēmu un racionalizēt noteikumus par inspekciju plānošanu. Tātad tā ir jau trešā daļa, ko mēs te darām. Mēs uzlabojam, papildinam esošo 50. pantu atkritumu sūtījumu regulā, 52. pantu precīzāk, kur runa ir par inspekcijām, bet vispārīgā veidā priekšlikumā dalībvalstis tiek aicinātas eh, sastādīt mm, inspekciju plānus atkritumu sūtījumiem, tad arī ir minimāli obligāti elementi, kas jāsatur šiem plāniem, eh, teiksim, mērķi, eh, riska novērtējums, lai identificētu prioritāras atkritumu plūsmas, izmantot uh, saņemtos, saņemtās norādes, apkopot informāciju par to, cik bieži notiek inspekcijas, paredzēt eh, nepieciešams resursus, sniegt informāciju par sadarbību starp dažādām eh, kompetentajām iestādēm, parūpēties par inspektoru apmācību. Tas ir priekšlikuma pirmais elements. Otrais elements. Uzskatām, ka šiem plāniem jābūt publiski pieejamiem. Tātad uh, iestādēm jāuzliek pienākums publiskot uh, šos plānus, lai cilvēki zinātu, ka mēs nopietni uztveram šīs inspekcijas un kā dalībvalstis kaut ko dara. Treškārt. Jā. Yeah Mums ir aizdomas par nelegālo atkritumu sūtījumu. Jā, mēs uzskatām, ka tiek sūtīts atkritums, nevis prece, vai, ja mēs uzskatām, ka atkritumi neceļo uz pārstrādes rūpnīcu, bet mm, uz izgāstuvi drīzāk kaut kur ārpus Eiropas Savienības iestādes var, izējot no šīm aizdomām, pieprasīt eh, pierādījumu tam, kur eh, šie atkritumi tiek sūtīti, lai pārliecinātos, vai tiešām runa ir par eh, pārstrādes rūpnīcu kā gala mērķi vai izgāstu. Ceturtkārt, mums ir komitoloģijas pielāgošana, mums ir paredzēta procedūra ar pārbaudi, lai pielāgot komitoloģiju delģētiem aktiem. Tas, eh, principā, ir mūsu priekšlikums. Mēs izskatām, izskatīsim eh, grozījumu atkritumu sūtījumu regulai, un runa ir par 50. panta grozīšanu, kas, eh, principā, mums jau ir, bet kur vēlamies būt specifiskāki attiecībā uz prasībām, kas pret dalībvalstīm par inspekcijām. Paldies Langnorf kungam! no komisijas, un tagad došu vārdu Bartu Stasu. Bartam Stasam. Rēc, dūr. Paldies. Es eh, ziņojumu sagatavoju tā, ka koordinēt pārbaudīju audit procedūru, ko eh, aizsāk Nīderlandes eh, audita organizācijas pārbaudīja, kā Polijā, Ungārijā, Grieķijā, Slovenijā, Norvēģijā tiek pielietoti šie noteikumi. Dokumentā, ko sastādīja, ir ļoti daudz informācijas par aktuālo situāciju. Un izjot no tā, izteica priekšlikumus, kas ir ietverti manā ziņojumā. Kopā ar reģionu komitejas mm, ziņotājiem. Antverpens ostā tikāmies ar muitas pārstāvjiem, ar tiem, kas tieši strādā ar kontroļu veicējiem, ar Briseles un Flāmu daļas atkritumu kontrols institūcijām, tikos ar prokuroru, kas ir atbildīgs par atkritumu kontroli. Un pavisam īsi pastāstīšu, kas notiek šādas kontrolas laikā. Tas policijas ierēdnis, kas veic šādu uh, uh, kontroli, uh, konstatē, piemēram, Vācijas uh, smago mašīnu. Uh, kuras krāvas mērķis ir Āfrika, un um, arī uh, Lielbritānijas smago automašīnu, kuras saturs ir uh, kuru saturu plānot sūtīt uz Āfriku. Tie bija divi konteineri. Jūs redzat tagad uz ekrāniem, ko mēs atradām šajos konteineros. Un jūs redzat, kā notiek pārbaude. Šis ir konteiners. Pārbaudītās mašīnas bija nepārāk liels. Tieši šis konteiners, ko jūs redzat, ir no Lielbritānijas. līdz galam pie, pilnīgi piepildīts ar dažādiem izmantotiem priekšmetiem, priekšmetiem dzēsēšanas elementi, veci krēsli. Reģionu komitejas ziņotāji bija no Anglijas un uzreiz atvainojās, ka tā bija uh, kravu no Anglijas. So. Ik, ik uh, vond het de moeite. Es domāju, ka nu, bija liederīgi parādīt, kā tas uh, izskatās, kāda ir šī realitāte. realitāte ir. Uh, daudz iespaidīgāk, ja jūs redzat to grafiski. Sagatavot ziņojumu, es tikos ar inspektoriem, un viņi ir ļoti apmierināti ar komisijas priekšlikumu, taču saka arī, ka tas varētu būt pat vēl labāks. Dažas uh, lietas būtu papildus uh, jā, uh, pievieno. Es esmu koncentrējis man uzmanību uz piecām lietām. Nu, pirmkārt, ir jāuzlabo zināšanu apjoms par nelegālo atkritumu apsaimniekošanu. Bez tam ir nepieciešams lielāks fizisko pārbaužu skaits. Treškārt, kontroļu rezultātiem jābūt pieejamiem sabiedrībai jebkurā brīdī. Un nākošais. A, atbilstošām iestādēm jāsņem plašāks pilnvars, un nākošais ir nepieciešama labāka sadarbība starp dalību valstīm. Tātad esmu iestrādājis vēl papildus definā, par definīciju par atkārtotu izmantošu 2008. gada pieņemtajā dokumentā numur 98 ir juridiskā bāzdam radīta, un bez tam nākošais par kontrolēm. Par kontrolēm runājot. A, Gribu teikt sekojošo. Ir ļoti nozīmīga uh, informācija un zināšanas par to. Visus tos, uh, kurus satika, visi saka, arī pārbaužu veicēji saka, mums ir nepieciešams harmonizēts uh, protokols par apkopošanu, vākšanu un reģistrēšanu, cik tā likumdošana ir ievērot un ir jābūt salīdzinošanai tabulai. Uh, kuru varētu izmantot, tiem jābūt ir muitas kodiem un atkritumu kodiem šajā tabulā. Bez tam ir nepieciešama plašāka informācija par to, kā rīkoties pārkāpumu gadījumā, kādas, kādas sodi tiek pielietoti. Ir dažādi sodi, pielietojam. Nu, nevar um, notikt tā, ka vienkārši pārbauda uh, beidzas uh, ostās. Bez tam ir jābūt fiziskām kontrolēm, ir jāpārbauda transporti, tam jābalstās uz risku novērtējumu. Bez tam tam ir jābalstās uz labi izstrādātiem plāniem. Šādā veidā tiek sasniegts kontroļu minimālais līmenis. Tad trešā joma. Tas ir publi, tā ir publiskošanas uh, pakāpe par kontroļu rezultātiem. Es zinu, ka tas ir delikāts jautājums. Es zinu, ka daži saka, jā, dažkārt tas ir pārspīlēti un dažkārt tas vienkārši, nu, ļauj krāpniekiem tādā labākā situācijā būt. Uh, es teicu, jā, nu, protams, neiet runa par plānošanu, par kontroli plānošanu, tam, protams, nav jābūt pieejamam, to nedrūkst, nedrīkst sniegt tālāk, piemēram, krāpnietiem, bet ir citas lietas, piemēram, informācija, tāda kā kvalitātes kontrola, ko varētu stiprināt, līdz ar to katrs tiek aicināts no nu, to īpaši labi veikt, komisijas pārstāv arī par to runāja. Tātad šī publiski pieejamā informācija, tai galu galā ir pozitīva ietekme. Ja, Par grozījumiem runājot, ceturtā grozījuma grupa ir lielākas kompetences piešķiršana kontrolētājiem, jo pat laban ir jābūt aizdomu momentam, lai vispār kaut kas a, tiktu darīts. Daži regulējumi dalībvalstīs, nu, piemēram, arī Beļģijā, nosaka to, ka nav tādam aizdomu momentam jābūt. Kontrolētājs drīkst kontrolēt tad, kad to grib. Viss. Un daudz plašākas uh, kontrols var tikt uh, veiktas. Tieši par to runāju uh, savā iesniegtajā grozījumā. Nākošais - sadarbība. Informācija par iekārtām to apsaimniekotājiem par atkritumu plūsmām. Šī informācija ir jāpaziņo sadarbības partneri. Tikos ar cilvēkiem, kas a, ikdienā ar to strādā, un a, tie, kas strādā, saka, nu, šāda informācijas apmaiņa ir tādēļ, ka mēs viens otru varbūt pazīstam, vai arī a, tādēļ, ka Impel un TVS sistēmā esam iepazinušies. Nē, tas tā nav pietiekami, tam ir jābūt instrumentalizētam, koordinētam, lai šī informācijas apmaiņa notiktu efektīvi efektīvi un pastāvīgi. Ir nepieciešama struktūrēšana. Lietpratēji saka, jā, tas ir uh, labi un uh, lieliski, ja komisija varētu šo jautājumu pieņemt skatīšanai. Nu, tātad šie ir, uh, šīs ir piecas prioritātes maniem grozījumiem. Par komitoloģiju runājot, es piedāvāju šo noteikumu kontekstā. Saskaņot darbību nevis uh, izstrādāt omnibus priekšlikumu. Tādēļ uh, domāju, ka mums jāstrādā ātri un piedāvāja 1. decembra nedēļu kā termiņu. Strasbūrā varētu tikties ēnu referenti varbūt janvārī, 22. un 23. janvārī mēs varētu šo jautājumu izskatīt otrais un arī balsot, jo tuvojamies likumdošanas um, periodu beigām. Es esmu divreiz jau ticies ar prezidējošās valsts pārstāvjiem un arī nākotnē to darīšu, lai mēs varētu sasniegt vienošanos pirmajā līmenī. Uh, tas nebūs vienkārši, bet cerams, ka e, iespējams, un tad mēs varētu šo likumdošanas e, normu pieņemt e, šī sasākuma laikā. Visādi citādi, jā, nu, plenārsēd 1. marta sesijā vai arī aprīlī. Paldies! Bas Ekhārds un Karls Heinz Florence ir ēnu referenti. Florence kungs. Paldies! Paldies, šis priekšlikums ir ļoti uh, veiksmīgs, arī komisija ir ļoti labi uh, strādājusi, un es neesmu pret. Taču nedrīkst aizmirst to, ka, nu, viss ir ļoti bēdīgi tomēr, ja mēs mūsu dalību valstīs uh, tiekamies ar cilvēkiem, nu, tad nenosakiet uh, Briselē viss tas, kas mums ir jādara vai nav jādara. Un tad mēs šeit runājam par uh, atkritumu eksportu un konstatējam, ka ļoti daudzās valstīs, arī visdrīzāk, ka manā valstī netiek veikts pietiekams kontrols, un mūsu reakcija ir tāda vēl lielāka birokrātijas pakāpe attīstīt. Es piekrītu, man arī nav labāka risinājuma, bet nu, tas ir kauns. No vienas puses mēs Eiropā saņemam pārmetums, ka pārāk daudz ko regulējam, un no otras puses dalību valstis uh, nespēja uh, eh, izēvielas, kas būtībā piedara mūsu bērniem, saprātīgi uh, pārvaldīt. Priekšsētājkungs, es mēģināju kā komitejas priekšsētājs, jā, runā vairāk par uh, vārdiem. Mēs tā kā tāds uh, Rotary klubs neminam vārdus to valstu vēstniekus, kas, eh, kurās eh, situācija vissliktākais ielūgtu diskusijās, nu viņi, protams, neierastos, bet viņi piespiež ar to, ka viņi neko nedara vēl lielāku birokrātijas pakāpu radīt. Un no otras puses mūsu vēlēšana apgabalos eh, uzstājas un saka, ka mē, mēs sastādām inspekciju saraksts un plāns, ka ir nepieciešams personāls, tam visam resursi, tikai tādēļ, ka dalībvalstis nepilda viņu mājas darbs, viņu uh, saistības. Es esmu pārsteigts. Ar kādu pacietību mēs uh, mūsu pašu dalībvalstu bezdarbību mēģinam ietīt tādā kā uh, pārsējā Šim jautājumam ir jābūt izskatītam arī valstu valdību vadītāju uh, svarīgās sēdēs, lai mēs visbeidzot kopā pieņemtu lēmumus. Es domāju, ka tas, kas ir izdarīts, ir labs, bet nu būtībā ir kauns. Jo acīm redzot, nu, netiek tas pietiekams skatīts, skatīts mūsu dalībvalstīs šis jautājums. Paldies! Paldies! par skaidrajiem vārdiem. Sociāldemokrāta vārdā Lubačevs kundze. Благодаря, господин председател. Ще говоря на българ. Paldies priekšsēdētājiem. Šis ziņojums par atkritumu sūtījumu regulu ir ļoti labs piemērs tam, ko Eiropas Savienība dara vidas jomā. ir skaidrs, ka te notiek eh, daudz kas neregulēts, slikti regulēts atkritumu sūtījumu jomā. Leška starp 25-50% eh, atkritumu sūtījumu neatbilst prasībām. Un ir eh, divi svarīgākie faktori - ekonomiskais atkritumus uzskata par eh, sekundāro resursu avotu. Un kad ir kāda neregularitāte, neviens eh, neiegūst, neviens nav ieguvējis. Tāpat laikā svarīgi atzīmēt eh, to, kāda ietekme tam visam ir uz cilvēku veselību. Un tad ir skaidrs, ka šī brīža likumdošanas ietvars nevar atrisināt esošās problēmas ar šīm neregulārtātēm atkritumu sūtījumos. Ir eh, daudzas atšķirības, skatot eh, katru valsti atsevišķi. Tāpēc eh, šī regula jāgroza jāievieš papildu prasības atkritumu sūtījumiem starp Eiropas Savienības valstīm un uh, arī starp Eiropas Savienības un trešajām valstīm. Par grozījumiem komisijas priekšlikumā. Šķiet, ka jāapsveic referents ar šo ziņojumu. Ko es te atbalstu? Vispirms eh, procedūras kļuvušas skaidrākas, runājot par inspekcijām. Arī mērķa valsts un mērķa vieta šiem atkritumiem. To var daudz labāk kontrolēt. Procedūra publiskošana arī ir priekšnosacījums. Katru reizi, kad mums ir kaut kas nelegāls, sabiedrība par to ir jāinformē. Priekšlikums ir ļoti labs. Komisija var te pieņemt arī delģētu aktu. par elektronisko apmaiņu datiem. Protams, tam ir priekšnosacījumi, runājot par daudzietu aktu. Ļoti svarīgi ir um, līdzsvarot dalību valstu atbildības un to, kas paredzēts daudzietos aktos no komisijas puses. Kopumā priekšlikums ļoti labi līdzsvarots. Tas uzlabo komisijas sākotnējo priekšlikumu un daži elementi tiek padarīti skaidrāki. Mērķi kļuvuši ļoti skaidri. Vides aizsardzība. Un atbildības labākas sadalīšana starp kompetentajām iestādēm. Tāpēc kopumā mēs piekrītam tam, ka regula jāgroza, un mēs arī iesniegsim grozījumus no savas puses. Paldies! Nākamais runātājs. Gerbrandī kungs, mēs eh, visi zinām šo soprāno, ceramies šo soprāno seriālu. Un, kad soprāno kungu pajautāja, ko viņš dara, viņš teica, ka viņš ir atkrituma pārvaldības konsultants. Neskatoties uz to, ka šis sektors iet uz priekšu, tad tomēr komisijas priekšlikumā rakstīts, ka 25% aptuveni no visiem sūtījumiem ir nelegāli sūtījumi. Nu, kā aktieris, kas uh, Aktieris, kas spēlē Toniju Soprānu, viņš diemžēl mīris pirms pāris mēnešiem, bet uh, palikuši daudzi dzīvi Toniju Soprāno pasaulē, uh, pret kuriem mums būs jācīnās. Bet paldies Bartam Stāsam par viņa ziņojumu un komisijai par lielisko darbu. Šķiet, šī ir joma, kur mēs visi esam viensprātis. Mums ļoti ātri jānonāk pie secinājumiem un pie labākas jaunas likumdošanas. Tā kā ļoti labi, ka Bartam stāstam ir tik ambiciozs laika grafiks. Viņš vēlas eh, vienošanos pirmajā lasījumā pirms eh, nākamā gada vēlēšanām. Manuprāt, eh, svarīgākais elements blakus tam, ka runājam par nelegālajām aktivitātēm, ir par um, resursu efektivitāti. Mums, uh, mūsu resursi tiek nelegāli izvesti no Eiropas Savienības, ir resursi, kas mums pašiem ļoti vajadzīgi. Mums jādara viss, lai, tie atgūt, lai tos atgūtu. Es pilnīgi atbalstu Bartu Stasu. Viņš sasaista atkritumu sūtījumu regulu ar V direktīvu. Es uh, ļoti atbalstu 25. grozējumu, un šī sasaiste ir ļoti racionāla lieta. Svarīgi ir paplašināt jomas, kurās uh, inspektori var inspicēt. Ne tikai sūtījums, atkritums, bet uh, arī tur, kur notiek atkrituma šķirošana vai glabāšana. Jā, paskatīsieties uz pētījumiem, 80% uzņēmumu uh, nestrādā atbilstoši noteikumiem, kā tika veiktas inspekcijas uh, uzņēmuma telpās, tā ka tur vēl daudz ko var uzlabot. Runājot par inspekciju plānu publiskošanu, piekrītu uh, Florence kungam, kas, diemžēl, pievienojas SND grupai, ka mums jāsamazina birokrātija. Es runāju ar inspektoriem Un tie cilvēki, kurus var negatīvi ietekmēt birokrātija, un viņi ir tie, kas vēlas, lai plāni tiktu publiskoti, jo tas viņiem palīdz ikdienas darbā, cīnoties pret nelegālajām aktivitātēm. Tā kā šeit mēs nevaram runāt par birokrātiju, bet par to, kā efektīvāk strādāt. Barts tās un kolēģi jau minēja daudzas lietas, ko arī gribēju minēt, tā kā es to nedarīšu tā noslēgumā. Runājot par informatoriem un viņu nostāju. Šis te ļoti dīvains tirgus. Es vēlos jautāt komisijai, vai informatori no rūpniecības iekšienes, vai viņi ir labi pasargāti, vai mums jāpiedāvā papildu garantijas viņiem. Pēdējais, ko gribēju teikt, tur arī runa ir par inspektoriem. Daudzas transakcijas notiek izmantojot skaidro naudu. Atsevišķās dalībvalstīs tas ir aizliegts, bet Nīderlandē, manā valstī, tas nav aizliegts, tā kā skaidru naudu redz. Un tā inspektoriem ir daudz grūtāk veikt kontrolas. Un, turklāt. Uh, tas bojā tēlu un eh, tas ļauj daudz vieglāk noslēpt nelegālas aktivitātes. Tas būtu jautājums komisijai, vai Eiropas Savienība kaut ko var darīt šeit, vai mums eh, citos veidos jāpārliecina dalība valstis apturēt šīs skaidrās naudas transakcijas. Paldies, priekšsēdētā kungs. Paldies! Anna Rozbaha, lūdzu. Paldies! Niekārs veids gan Bārts Tāsa ziņojumu, gan komisijas priekšlikumu ļoti labi, ka Eiropas Savienība vēlas lietas uzlabot šajā jomā, uzskatām, ka komisijas priekšlikums ir pareizajā virzienā, bet tā satura mm, dažas vājās puses runāju tieši par likumdošanas īstenošanu un par to, ka katrai dalībvalstī ir sava specifika. Un šeit rodas problēmas ar īstenošanu. Jāparedz uh, spontānas kontrolas, uh, jāparedz attiecīgi noteikumi, un tas jādara saskaņot katras dalībvalsts specifiku. Mēs uh, nevaram atkritumus uzskatīt vienkārši par atkritumiem. Tie jāuzskata par resursiem, ko vēlamies paturēt šeit Eiropas Savienībā. Mēs tos nevēlamies eksportēt. Tas būs labi gan videi, jo tiks taupīti resursi, gan tirgumi, jo tiks uh, izveidotas darba vietas. Atbalstu Bartu Stasu. Un tiešām jāaptur šie nelegālie sūtījumi no Eiropas Savienības, tāpēc mēs atbalstām visus priekšlikumus kas uz to tendēti. Mēs ja, vēlamies ievērot subsidiaritāti, nevēlamies nodot komisijai vairāk kompetenci nekā nepieciešams. Paldies eh, referentam par ļoti labu ziņojumu, priecājos par turpmāko sadarbību. Paldies Anne Rozbahai. Noslēgumā referents vēlreiz, lūdzu. Uh, dank u, voorzitter. Uh, er, er waren wel door Jan... Eh, Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Gebrandi kungs uzdeva dažas kolē, jautājumus komisijai. Varbūt, ka mēs varētu uzklausīt komisiju arī. Taču mm, kopumā varu konstatēt, ka ir plašs atbalsts tai pieejai, kādu es esmu izvēlējusi. Kolēģim Florence kungam es varu teikt, jā, sauc vārdā un kaunini. Nu, neviens šeit netiek saukts vārdā, bet pieņem šo izaicinājumu. Un gribu piedāvāt ēnu referentu sēdē. To varētu izmantot, uh, lai sastādītu to dalībvalstu sarakstu, kas tiešām nav uh, līdzdarbojušās. Uh, Un varbūt, ka kopā ar priekšsēdētāju ēnu referentiem mēs varam sastādīt eh, vēstuli eh, dalībvalstu pastāvīgajām pārstāvniecībām, kas nepilda šos eh, noteikums un prasīt skaidrojumu. Nu, tāda tā kā modinātāju zvanu dalībvalstīm. Es um, esmu ļoti apmierināts ar to, ka kolēģis Florence to piedāvā. Uh, un visām citādi. Nu, tas, ko es piedāvāju, ir vērsts uz labāku sadarbību starp kontrolas dienestiem. Tā nav birokrātija, nu, ja jūs to tā gribat. Tas, ko Gabrandī kungs teica, ir pareizi kontrols dienesti grib publisku informāciju un grib uh, labāku koordinēšanu, jo viņi labāk var paveikt savu darbu un labāk tie var veidot kontaktus. Paldies, priekšsēdētāji, kungs, varbūt, ka mēs varētu īstumā uzklausīt vēl komisiju, jo tik uzdot jautājumi. Jā, nu labi, komisija vai komisija vēlas izteikties? Uh, before, uh, try... Pirms pievērsīšos konkrētiem jautājumiem. Uh, Es vēlējos paust dažus vārdus par pašu ziņojumu kopumā. Mēs esam diezgan apmierināti ar to, ka atņēma projekts atbalsta pamata elementus mūsu priekšlikumā. Pirmkārt, ir ļoti svarīgi tas, ka, nu, lai arī neiedziļinoties pārāk sīkās detaļās attiecībā uz šo kontroļu plānu, uh, ir svarīgi, ka mums ir tādas vairākas minimālās prasības, esam mēģinājuši panākt līdzsvaru, bet uzskatām, ka, ja dalībvalstīm tiek uzlikts pienākums uh, izveidot inspekciju plānu, kad šajos plānos ir jāiekļauj zināmi obligātie elementi, uh, tie nevar būt izvēles elementi, ir jābūt tātad noteiktiem obligātiem elementiem. Tāpat arī mēs esam uh, mēs atbalstām to, ka šie plāni tiktu publicēti, sabiedriski pieejami, piekrītam eh, tiem iemesliem, ko minēja jau arī referents. Jā, runājam atkal par name un shame principu. Ietekmes izvērtējumā jūs varat atrast vairāk informācijas par labo praksi, kas atrodama Eiropā, piemēram, Karalistē, Beļģijā, Nīderlandē. Uh, Um, tātad labi elementi, kas parādās inspekcijā, inspekcija elementos, plānošanā, jūs varat izdarīt paši savus secinājumus no labajām praksēm, varbūt no netik labajām praksēm citās dalībvalstīs. Ja runājam par konkrētiem jautājumiem, baidos, ka mums aizies vairāk laika par šiem jautājumiem padomāt. Informatori. Uh, Es domāju, ka šo jautājumu mēs varam atrisināt pašā nosūtīšanas regulā, bet noteikti nu, jāpadomā par kādiem risinājumiem. Tas pats attiec arī uz skaidrās naudas darījumiem. Mēs noteikti par šiem jautājumiem padomāsim vēl vairāk, un tad arī vēlāk varēsim jums atbildēt, kā un vai šīs problēmas varētu risināt, bet nedomāju, ka tas būs iespējams vai, vai viegli, atrisināt šos jautājumus uh, šajā nosūtīšanas regulā. Paldies! Jā, Paldies! Līdz ar to šīs diskusijas ir noslēgtas. Grozījumi jāiesniedz līdz 3. decembrim 2012. Vides komitejā diskutēsim 22. un 23. janvārī par šo ziņojumu un balsosim martā vai aprīlī 2014. gadā šo ziņojumu skatīsim plenārsēdē. Tagad nākošais darba kārtības punkts, tas ir numur 6. Es skatos zālē, kur ir referente. Jā, labi, tolīt turpināsim. Maksa kas maksājam Eiropas ārļu aģentūrai. Mūsu referente ir Linda McEwen. Viņa pirmā uzstāsies. Lūdzu, Linda. Um, thank you, Chair. Sorry for being... Paldies priekšsādātāji, atvainojos, ka bija pamatas telpu. Noteikti tik daudz dažādu lietu un tik daudz aspekti uh, jārisina, ka nevaram atrast visu laiku tikai vienu vietu. Šorīt gribēju parunāt par grozījumiem, ko esam saņēmuši attiecībā uz farmiko vigilances maksu. Domāju, komisija cerēja, ka šis būs viegls un ātrs tiesība akts, bet, nu, tagad esam parlamentā jau saņēmuši 120 grozījumus, tā kā lietas nemaz tik vienkāršas nav, un es zinu, ka arī padomē diskusijas vēl projām turpinās, un atsevišķi jautājumi ir diezgan sarežģīti. Šorīt es gribēju pievērsties grozījumiem, un kā jau gribēju lūgt kolēģis tos varbūt precizēt, daži no viņiem zālē neatrodas, tam mums vajadzēs viņiem vēlāk pajautāt. Esmu nedaudz vīlusies par um, to, ka kolēģi nav šeit, jo viņi ir iesniegu, iesnieguši savus grozījumus, bet ir zināms pārpratumu un neskaidrība. Sāksim ar uh, herbāliem un homeopātiskiem līdzekļiem Ir daudz priekšlikumu, kā vajadzētu samaksāt maksu par to farmakovigilants, ka vajadzētu tos vispār izslēgt no tiesību akta. Un es gribēju precizēt šī tiesību akta darbības jomu kolēģiem. Jo šajā priekšlikumā iekļauti ir tikai a, apstiprināti uh, herbālie un homeopātiskie līdzekļi un nereģistrētie herbālie un homeopātiskie līdzekļi. Tie produkti, attiecībā uz kuriem uzņēmumi izvēlās iziet pilnu klīnisko izmeklējumu procesu, uh, tiek, šie produkti tiek iekļauti uh, šajā tiesību aktā. Tie produkti, kur ir tikai reģistrēti, tie ir ārpus šī priekšlikuma darbības jomas. Gribēju tikai to precizēt. Kas attiecas uz reģistrētiem homeopātiskiem līdzekļiem? Maksājumu veido trīs veida maksas. Maksa par, par uh, drošības atjaunojumu pētījumiem, tos var pieprasīt uh, zāļu uzņēmumi. Tad otrkārt ir maksa par autorizācijas drošības pētījumiem, un tad ir fiksētā maksa. Ir atsevišķas dalību valstis, kur uh, homeopātiskie līdzekļi ir pilnībā atbrīvot no jebkādiem maksājumiem. Bet, ja piemēram par herbālo, herbālām zālēm tiek pieprasīts veikt uh, pētījumu, es nesaskatu nekādu iespēju, kādēļ, lai tie būtu atbrīvoti no maksas jo arī herbālie med, eh, zāļu līdzakļi, eh, tajos ir aktīvās vielas, tās jau šajās herbālās zāles jau nav tik absolūti nekaitīgas. Ir nepieciešama veikt atbilstošas pētījums eh, par šīm līdzakļiem, un tad arī par herbāliem līdzakļiem ir jāmaksā maksa. 42. grozījums par to, ka um, herbāliem Eh, un uh, homeopātiskie līdzekļi būtu pilnībā jāatbrīvo, bet ar devītais grozījums nosaka, ka vajadzētu būt 90% maksas samazinājumu šiem līdzekļiem. Um, es eh, labprāt dzirdētu komisijas viedokli par to. Ir vairāki grozījumi par to, ka vajadzētu uh, noteikt maksas atbrīvojumu gada maksas atbrīvojumu autorizētiem homeopātiskiem līdzekļiem. Es vēlētos jautāt komisijai, vai es uzskatu, ka tas ir pamatoti. Um, mm, pieņemot, ka varbūt herbālie un homeopātiskie līdzekļi prasa mazāku farmakovigilanci, ka varbūt ir mazāk blakus efekti, par kuriem tiek ziņots attiecībā uz šiem līdzekļiem. Runājot par ģeneriskajām zālēm. Attiecībā uz ģeneriskajām zālēm jau ir vieglākas prasības. Šie regulārie ziņojumi pētījumi ir jāveic retāk. Un komisija jau ir ierosinājusi 20% gada maksas samazinājumu ģeneriskajām līdzekļiem. Es mm, saprotu, ka kolēģi ierosina, lai būtu maksājuma pilna maksa. Manis ierosinātie grozījumi gada maksas aprēķināšanā nozīmētu, ka būtu mazāk ierakstu datu bāzē no ģenerisko zāļu kopuma. Uh, mēs varbūt varētu datu bāzēs tik ļā, um, uh, veikt atsevišķu ierakstu nebalstoties uz iepakojumu izmēru, bet gan attiecībā uz aktīvo eh, sastāvdaļu daudzumu. Mēs vēlamies arī samazināt igadējās maksas um, apjomu, iekšītā tēja. ka mēs vienojamies par farmakovigilances tiesību aktu. Um, mēs nodevām uzraudzību EMAI, kas tā uh, ļauj um, tātad Eiropas zāļu aģentūrai uzraudzības monitoringa fri, uh, funkcijas. Un tātad ir konstatēts, ka uh, arī ģēniskajās zālēs ir daudz aktīvo vielu, un, un tad eh, nešķiet atbilstīgi tās ir atbrīvots no gada maksas. Atsevišķi kolēģi ir um, piedāvājuši atsevišķu um, maksas samazinājumu kategoriju tiem produktiem, kur ir bijuši tirgu um, desmit gadus. Viņi norāda, ka nav godīgi, ka um, ģeneriskā zāle saņem at, at, atbrīvojumu no maksas vai atlaides, bet tātad šādi ilgtirgu esošu produktu nē, vai komisija varētu uz to, par to pakomentēt. Atsevišķi kolēģi arī lūdza piedāvāt kādas atlaides uzņēmumiem, kuri ir finansiālās grūtībās. Manuprāt, tas nav īsti funkcionāls risinājums. Un kā tad Eiropas zāļu aģentūra konstatēts, ka uzņēmumi ir kādās finanšu grūtībās. Un, mm. un mums jau arī ir jāmēģina samazināt administratīvais sloks mūsu tiesību aktu priekšlikumos. Aicinu kolēģus saprast, ka mums ir nepieciešams zināms naudas daudzums, finanšu daudzums, lai varētu veikt šos uzdevumus, bet ja mēs tikai visiem piešķirsim atlaides, tad mēs nespēsim uh, um, nosakt visas saistītās izmaksas par farmakovigilants veikšanu, par datubāzi un tā tālāk. Tad um, mēs nevarēsim nodrošināt visu šo funkciju izpildi, kas ir jāveic Eiropas zāļu aģentūrai. Es gribētu, lai komisija skaidri paskaidrotu, um, tātad kādai viņa uzskata, kādi ir pamatojumi um, iespējamām atlaidēm un samazinājumiem. Kolēģi, diemžēl, gan nav klāt, lai paši to paskaidrotu. Atsevišķi kolēģi ir iesnieguši grozījumus, um, nosakot, cik, um, kādu samaksu būtu jāsaņem līdz ziņotājiem, vai komisija par to ir domājusi, un varbūt arī jūs varat atbildēt, cik daudz jūs prāt viņiem vajadzētu maksāt. Uh, daži kolēģi norādījuši tik augstu samaksu uh, ziņotājiem un līdziņotājiem. Uh, Mm, kas nešķiet īsti pamatotu. Varbūt komisija varētu paskaidrot, kāda ir precīza Eiropas zāļu mm, aģentūras loma veiktajos pētījumos. Mēs vēlamies zināt, vai tad piešķirtie līdzekļi tiešām ir pamatoti. Um, dalībvalstis um, tāpat arī nobežījušās par uh, um, tātad maksu atsaucas zālēm. Esmu dzirdējis dažādas aplēses no dažādām dalību valstīm, piemēram, redzēju skaitļus no Nīderlandes, kas šķita izskatījās divreiz uh, lielāka nekā apvienotās karalistas uh, maksātā maksa. Tad ir jāprāt dzirdēt komisijas viedokli par to. Pērns kundze jautāja, norāda to, ka dalība valsts varētu izmantot tādus ļoti detalizētus rēķinus, lai nacionālās aģentūras būtu ļoti atklāts un caurskatāmas attiecībā uz iekasētajām maksām. Bet, piemēram, atsādzalēm mēs nosakām kādu fiksētu maksu. Jā, X apjomā, bet ja ir diferencētas maksas, tad jau uh, tad rēķinā to var uh, izklāstīt. Man radās bažas par to, ka mēs varbūt um, um radam varbūt pārāk daudz birografijas, pārāk daudz dokumenti tiek rakstīti. Um, bieži vien runāja ne par dalību valstīm, kurās ir, kā valsts, kurām ir zemākas algas, arī zemākas izmaksas. Tas nevienmēr ir tā. Dažkārt arī valsts ar um, tad zemāku, um, zemāks izmaksu līmeni arī varbūt iekasē augstākas maksas. Tad arī vairāki kolēģi ir iesnieguši grozījumus par um, tātad uh, stimuliem, ka viņi tātad aicina veikt pētījums par zālēm, kuras tiek nodotas tātad tālāk izskatīšanai, jo viņi Mm, varbūt ir nobežījušies par tām un baidās no par kaut kādiem skandāliem. Da, um, mm, tad kolēģi ir nobežījuši, ka tas varētu pieaugt līdz milzīgam apjomam. Iepriekšā reiz, kad mēs runājam, es biju nobežījusies par to, ka nu, mēs ticamāk nevēlamies nonākt tādā situācijā, ka dalība valstis, kuras um, tātad, mm, tātad nodot tālāk savus pētījumus, ka viņi tātad, mm, nevēlas sev liekus izdevumus. Um, tiek runāts arī par uh, tādiem neab, neobligātiem brīvprātīgiem nodošanām. Tāpatām tiek norādīts, ka vajadzētu būt atšķirībai starp valsts, val, vai nošķīram no valsts, kurā tiek veikt šis atteikšanās. Un nevienmēr jau ir nā, pamatoti teikt, ka nā, tad viņai ir vislabākās kompetences, labākās zināšanas. Un manuprāt, ka tā tad valsts, kur iesniegšu atcelt, ka viņai arī ir jāmaksā vismaz pusi no maksas. Es gribētu jautāt komisijai, kā varētu nodrošināt sistēmas ļaunprātīgu um, izmantošanu. Es tiešām nevēlētos, lai šāda veida um, likumdošanas priekšlikums samazinātu iekasējumu maksu apjomu jautājums par sodiem tiem uzņēmumiem, kuri sev ir uh, eh, nepareiz norādījuši kā mazo vai vidējo uzdevumu. Komisija um, nosaka, ka um, maziem vidējiem uzņēmumiem ir um, piemērojamas dažādas atlaides. Um, bet mums jau ir arī precedenti, kad uzņēmumi ir mm, balstoties uz juridiskām konsultācijām deklarējuši sevi kā MVU, un pēc tam viņi atklāja, ka viņi ir nepareizi sevi deklarējuši kā MVU. Kas tad notiek ar sodiem? Vai um, sodiem vajadzētu būt uh, augstākiem, vai mums iezīmēs kādas problēmas? Varbūt komisija varētu mums sniegt kādas konsultācijas. Uh, mums ir arī daudz grozījumu par ģeneriskiem uzņēmumiem, ko iesnieguši kolēģi. Viņi vēlas, lai ēza veiktajām darbībām. Tad konkrētāk runa par 78, 89, 80 grozījumu vajadzētu būt skaidri noteiktām Eiropas zāļu aģentūras informēšanas pienākumiem, kāda informācija ir um, publicējama. Un es domāju, ka varbūt Grostets kundze ir iesniegusi 102. grozījumu. Viņa ierosina, ka daļa no šiem farmakā vigilants maksājumiem, ka tas nāk no Eiropas Savienības budžeta. Uh, Nu, Eiropas zāļu aģentūrai jau ir pāredzēta daļa no Eiropas Savienības budžeta. Es īsti nesaprotu, kā šis grozījums būtu interpretējams, kāds ir pamatojums. Jo beigās, kad mēs esam, būsim izgājuši cauri visām izmaksas pozīcijām, kā tas ir jāmaksā, kā tas viss darbosies, un ja mēs beigās paziņojam, ka tas viss ir sedzams no Eiropas Savienības budžeta, tas nav nešķiet īpaši loģiski. Varbūt Kostas kundze varētu paskaidrot savu grozījumu pamatojumu. Mums ir tātad vairākās simts grozījumu, Un es ceru, ka dialogā ar komisiju uzklausīsim komisijas teikto arī. Es ceru, ka mēs spēsim rast kādus labus, saprātīgus risinājumus attiecībā uz maksām. Bet vienmēr vajag atcerēties, pati galvenā prioritāte šeit ir zāļu drošība. Nekam no tā, ko mēs šeit darām, tas nedrīkstētu apdraudēt sabiedrības drošību un veselību. Un tas arī nozīmē, ka par šo sistēmu tomēr atbilstoši ir jāmaksā. Un paldies, Linda. Un tagad sāksim diskusijas. Mm, bet uh, pirms tam mums kontaktpersona Dagmar Rodberenda uh, eh, varēs izteikties. Un paldies priekšsēdētājiem. Paldies, paldies, Matijas. Varbūt daži komentāri. Detaļās es neiedziļināšos, bet vēlos atsevišķus aspektus nedaudz precizēt. Nu, vispirms principiāls jautājums, kur. Uh, Linda uz Grostētas uh, kundzes grozējumu atsaucās, uh, es to nelasīju, šķiet, ka tur uh, runa bija par es budžetu, bet um, runa bija jābūt par publisko budžetu, vai farmaku vigilants vispār ir uzdevums, um, kas, ko jāapmaksā industrijai, ja mēs runājam par pacientu drošību un par uh, farmaceitisko preparātu autorizāciju, kas notiek arī nacionālajā līmenī. Nu, vai mēs varam teikt, ka par to atbildīgi tikai industrijas? Uh, par to nejūtos tik pārliecināta. Uh, šajā agrīnajā fāzē izskatot situāciju, tas galu galā ir arī veselības aprūpas sistēmas uzdevums dalību valstīs. Uh, Un tas, kas mums ir dalībvalstīs, liecina par to, ka tās pēdējo desmit gadu laikā nav labi padarījušas uh, mājas darbus. Datubāzes nav starpsavienotas, uh, piemērot likumdošana Eiropas līmenī nav pieņemta, un tas ir dalībvalstu ziņā. Es par to ilgi esmu domājusi, privileģēt industriju vai uh, tomēr neuzlikt viņiem tik milzīgus uh, slogus, taču sabiedrības veselība ir valsts ziņā. Un te mums vēl jāpadomā par ierosināto grozējumu. Tad Maka, Makevena kundze jautāja par stimuliem, kādu stimulus dot, lai veiktu attiecīgs pārbaudas. Un tas ir resursu jautājums, tas ir līdzekļu jautājums, tas ir jautājums par to, kā šīs maksas tiks noteiktas. Jau mēnešiem ilgi Nīderlandes vadībā un dažu eh, citu eh, valstu vadībā mēs cīnāmies izcīnīt, par to, lai izcīnītu vairāk naudas no EMA un no uh, Eiropas Savienības, un kāpēc mēs to darām, baidāmies, ka nacionāli nav pietiekami daudz līdzekļu paredzēti. Man nav iebildumu pret um, to, ka līdzekļi nāks no Vācijas vai citām valstīm, bet salīdzinot situāciju, salīdzinot um, darba ziņojumu kvalitāti no referentiem par to, kā uh, notiek uh, farmaceitisko preparātu Uh, autorizācijas darbi. Es nerunāju par farmaku vigilanci, bet vienkārši par uh, farmaceitiskiem preparātiem. Ja tur mēs aplūkojam kvalitāti, tad tā atšķiras atkarībā no dalību valsts. Un es nezinu, vai mēs drosmīgi publiski varētu to apgalvot, bet uh, privāti runājot ar komisiju, viņi jums teiks, jā, ir daži ļoti labi rezultāti, bet citu ziņojumus mēs nevaram izmantot. Uh, mums tie ir jāuzlabo. Daži ziņojumi ir valodā, kas nav atļauta, kas nav, teiksim, tā valoda, kas ir atnoteikumos. Kāpēc mums būtu jāmaksā? Un es nezinu, vai dalībvalstis vēlēsies to finansēt. Mums ir jāmaksā labi, bet mums kaut kas jāsaņem arī pretī. Tad Mums ar Nacionālo aģentūru asociācija jāpiesaista. Ja šķiet, ka um, tas ir tā kā vardas dīķī sēž atsevišķi pārstāvi šai asociācijā atvainot, ka es tā izsakos un neko nevar panākt. Tas viss saistīts uh, ar to, vai dalību valstīm jānozīmē referenti. Runājot par kodeīnu, piemēram, uh, tā ir viela klepos uh, sīrupos. Tur ir uh, varbūt dažādas blaknes, kā arī kontraceptīvo, tas ir pretāpagļošanās līdzekļu gadījumā. Mēs to ilgi esam skatējuši, un tagad jautājums ir tieši, nu, jāatbild jā vai nē. Nu, šķiet, ka Nacionālās aģentūras nekādu atbildību nevēlas uzņemties. Tā kā mēs vienkārši nevaram pieļaut tādu, ne, tādu referentu piesaistīšanu, kas nebūtu neatkarīgs. Citādi tam visam zūd jēga. Emma, no Emma ir saņemta informācija par to, ka uh, Uh, apmaiņa ar informāciju tik labi nedarbojas, un um, es to nevēlos dzirdēt. Uh, es uzskatu, ka dalībvalsts, kas uh, izsaka šīs bažas, nedrīkst būt referents. Es tam piekrītu. Citādi tas tam vienkārši, tas vienkārši nav nopietni. Runājot par maksām, maksu apmēru. Un nu, šķiet, ka mums jāpaskatās uz dalību valstu situācijas, ne, neapšaubu procentus, kas noteikti dalību valstīs, bet es vēlos zināt, ko dalību valstis ir izdarījušas, lai tām būtu lai šie procenti. Es uzskatu, ja dalību valstis raksta ziņojumu, tad tām tas jādara noteiktā atļautā valodā un e, piemērotā formātā, lai mēs to ziņojumu varētu izmantot tālāk. Te galu galā ir e, ņemšana un došana, un e, valstis lielākoties ņem, bet neko nevēlas dot. Viņa uzskata, ka Eiropas Savienības budžets ir tāda govs, kas, mums, kas, kas, kas tam jāslauc visu laiku. Tas tā nav, mēs tam nevaru piekrist par um, maniem grozējumiem, uz kuriem atsaucās Linda. Par bezpatentu me medikamentiem, jā. Uh, bezpatentu preparāti ir mūsu nākotne. Galu galā mēs nonāksim pie tā, ka viss tirgu uh, būs bez patentu, patenti kādreiz beigsies. Uh, Nu, tur nekāda pamatojuma pat nebūs nepieciešama. Es piekrītu Lindai pie daudziem grozējumiem. Un ceru, ka esmu uzlabojusi nedaudz tekstu ar maniem grozējumiem. Tie ir virzīti uz taisnīgu uh, uh, apmaiņu. Es nepieprasu gadmaksu. Es uzskatu, ka mums jāskatās. Uh, kāds darbs tiek padarīts un kādi pētniecības projekti tiek īstenoti, ko dara industrija. Un tad ir daži citi grozījumi, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis neiekasē divas reizes. Rūpniecība maksā par Eiropas sistēmu un maksā dalību valstī. Nav skaidrs, kā no šīs dubultošanās izvairīties, kā to apkarot, jo tā pagaidām eksistē. Tagad tie dažas daļas, kas ir tehniskākas, kur vēlos noņemt administratīvos logu no aģentūras. Tu, Linda, apšaubīja 76. grozējumu, bet eh, runa ir par to, lai precizētu, par ko tiek maksāts, lai Emma nevajadzētu uh, Uh, vēlreiz to pārbaudīt. Tas ir grozījums 76 par 11. pantu. Man ir atsevišķs uh, grozījums, uh, ka uzsākt iekas, gada maksas iekasēšanu tikai tad, kad eudravigilants būs um, funkcionēt spējīga. Un tad mums ir samazināta maksa um, medikamentiem, kas ir pierādījuši tirgu. Um, atgādināšu, ka 80% te vispār neparādās. Un, ja, ja mēs ieviestu fiksēto gada maksu, uh, tā, tas būtu liels sloks MVU um, sektoram tīpaši, un tas mums arī nav pieņemams. Paldies, uh, Dagmāra! Un tagad eh, N referenti eh, Ajuzo kundze sākumā un tad Pārbānovas kundze. Lūdzu, Ajuzo kundze. Paldies, priekšsēdētā kungs. Liels paldies eh, arī referentei un Rotas Bērendas kundzi par viņu skaidrojumiem priekšlikumā runa ir par uh, lākoties par grozējumiem, un man ir daudz grozējumu sadarbībā ar Parvānovas kundzi un Grostātas kundzi. Jo te daudz elementu, kas uh, jāprecizē. Īpaši maksas. Mm, šis jautājums ir jānoskaidro, tad jāprecizē aģentūras pilnvaras un dalību valstu pilnvaras. Turklāt uz uzskatu, ka referentei un visiem ekspertiem, kas ir piesaistīti no dalību valstīm, jāpiedāvā atalgojums par šo darbu un aģentūrai vajadzētu pamatot to, kas tiek darīts. Bet uh, visiem ekspertiem darbs, uh, par darbu jāsaņem kompensācija. Par uh, uh bezpatentu preparātiem jābūt samazinājumam par 20% gala rezultātā. Par to notiks diskusijas ar uh, ēnām, un tad varēsim pārunāt detaļas. Paldies Pārvanovs kundzei, un tagad Janaku Dakis kundze. Paldies priekšsēdētāju kungs, es uh, vēlos apsveikt Lindu un kolēģus uh, par sadarbību pie šī dosjē. Mūsu darbam liela nozīme, lai izveidotu uh, skaidru, caurskatāmu, efektīvu sistēmu, maksu noteikšanai, farmakovigilances uh, sistēmas ietvaros. Man interesē uh, tirgus uh, autorizāciju turētāja definīcija, tad arī uzņēmumi, kas ar to nodarbojas. Mm, te arī jāizstrādā attiecīga definīcija. Tad um, vienība, kurai jāveic maksājums, tas šis jēdziens arī būtu jādefinē labāk un jāvienojas par atsevišķu medicīnisko produktu izslēgšanu. Jo šādi mēs uh, atrisināt to problēmu, ka daži produkti tiek saukti dažādos vārdos, lai izvarītos no dubultošanas. Mums jāpublisko periodiski drošības ziņojumi un jāpadara šī publiskošana par neatņemumu sastāvdaļu. Par to nevajadzētu ņemt papildu maksu nacionālajā līmenī jo otrais zinātniskais uh, novērtējums nav nepieciešams runājot par gada maksas samazināšanu. Drošības uh, profilam ir centrāla nozīme. Uh, tas atvieglos arī aģentūras darbus, tā kā labi, ka tiks samazināta gada maksa bezpatentu preparātiem, lai parūpētos arī par vienlaidzīgu izturēšanos un nediskriminēšanu. Mums te vajadzīgi labi noteikumi produktiem, kas uh, tirgu ir jau desmit gadus. Caurskatāmības ziņā tā mums visiem ļoti svarīga lieta. Ja vēlamies funkcionēt spējīgu maksu sistēmu, ko iekasēs EMA, uh, mums nepieciešams vairāk caurskatāmības. Vispirms novērtējam ziņojums, ko sagatavo EMA, kas jāiesniedz parlamentam, padomē komisijai, ekonomisko sociālietu komiteju un revīzijas palātei, kā arī dalību valstīm. Šis ziņojums jāpublisko ikgadējā ziņojumā, kas būs publiski pieejams par um, komisijas vadlīnijām, par to, kā tirgus autorizāciju turēt vēlētājiem jāprezentē savas darbības. Par to runa ir e, pantā 7.5. Par e, maksas apjoma grozīšanu tas jādara caurskatāmā veidā. Tas e, jāizskaidro 9. pantā. Nu, arī 15.4. pantā runa ir par eh, pielāgošanos eh, inflācijas dēļ. Es uzskatu, ka mūsu kopīgie pūliņi un sadarbība ar komisiju ļaus mums izstrādāt pamatkritērijus eh, labākai caurskatāmībai šim likumdošanas aktam. Es turpināšu sadarboties ar Lindu, un es uzskatu, ka mums ir ļoti laba pozīcija arī balsojumam plenārsēdē. Ar Paldies. Tagad Felisija lūdzu. Paldies. Šķiet, ka šī ir tāda Pandoras lāde. Mm, droši var tā apgalvot, man šķiet. Es piekrītu tam, ko Linda teica par uh, jautājumu uzdošanu komisijai. Mums ir jāprecizē dažas lietas. Dagmāra arī izteicās ļoti plaši. Un tas lika man aizdomāties par eh, to, ka referents nedrīkst būt no dalība valsts, eh, kā rakstīts viņas grozījumā, bet eh, tad viņa teica, ka dalība valstīm jāapmainās ar informāciju. Tas, protams, tā ir, bet tam ir cena. Ja dalība valstīm vispār nav jāmaksā, tad situācija mainās. Tur būs zināma cena. Citādi būs iespējams dažādas saīsnes un apveceļi. Nākamais jautājums. Eh, kāda atbildība ir uzņēmumam, eh, industrijai un kāda dalība valstī? To var pagriezt eh, dažādi. Mēs nedrīkstam mm, visā vainot industriju, protams, bet ja farmakovigilanci ir industrijas eh, bērns, tā teikt, kā mēs varam viņus nevainot, kā viņi var būt neatbildīgi. Eh, runājot par eh, grozējumiem, kas saistīti ar krīzes apstākļiem, es saprotu, no kurienes nāk šie grozējumi tieši no valstīm, kas ļoti, ļoti skart, kuras krīze ļoti skārusi. Uh, Mm, iespējams uh, mums šie grozījumi būs jāatbalsta. Un katrā gadījumā pie kompromisiem nonākt būs grūti, un es uh, novēlu Lindai uh, veiksmi. Paldies! Tā nu esam nonākuši diskusijas beigās, došu vārdu komisijai. <coughs> Thank you very much, sir. Thank you very much for. Paldies. Lielas paldies par izteiktiem komentāriem arī paldies priesniegtiem grozījumiem. Tas tikai pierāda to, cik sarežģīts ir šis priekšlikums. Un mēs arī saskārāmies diezgan sarežģītu sabiedrisko apspriešanos. Un arī tās rezu. Un tagad arī tajā tika pausta daudz jautājumu. Un mēs joprojām turpinam arī diskusijas padomē. Sākot jau ar to, ka sistēma tiek finansēta no iekasētās maksas mūsu priekšlikumā finansēšanas sistēma no maksām, mūsuprāt, tā bija um, atbilstoša tai pieejai, kas tika izmantota tad, kad tika pieņemta farmakovigilants tiesību akti. Un tur skaidri tika noteikts, ka šo aģentūru aktivitātes tiek finansētas no iekasētajām maksām. Un Ši, šī pieeja ir līdzīga pašreizējā situācijai, kad aģentūras iekasē iktējo maksu, un mums ir jāņem arī vērā pašreizējā Eiropas Savienības um, budžeta situācija, ka ir ierobežots iespējas finansēt šāda veida darbības. Um, pirms jāstāsta arī, kā tiek tērēti mm, citi budžeti šajā jomā. Mums ir um, jāņem vērā arī tad dalību valstu finansētas jomas, piemēram, par, dak, par ārstiem, par slimnīcām un tā tālāk. Jautājums par iekšējām vienībām. Tātad šis vienības tiek izmantotas, lai aprēķinātu maksājumus individuāliem uzņēmumiem, un tajā pašā laikā ir jāatspoguļo, jāatspoguļo pēc iespējas vairāk dažādu produktu, kas šiem uz, ko šie uzņēmumi ir lēduši tirgu. drošība ir svarīga katram produktam. Tā mēs uzskatām, ka šī definīcijas daļa ir jāsagatavo. Bet tātad 2001 šērsvīt 83. direktīvā piedāvātā definīcija ir tātad jāsaglabā. Um. Šī paša iemesla dēļ, tīri praktisku apsvērumu dēļ, tirgus atļaujas turētājs būtu jāuztver kā vienība, kā vienota vienība, kā tieši atļaujas turētājs. Nav vajag interpretēt to kā a, grupu. Mm, tas arī ir jautājums, ko vēlamies no, izcelt. Ja runājam par dažādiem maksājumiem, mēs tad esam um, ņēmuši vērā ļoti lielu uh, skaitu dažādu zāļu, kur izmaksas ir krietni augstāks par vidējo, un mums ir jānosaka maksas daudzums, ņemot vērā dažādus aspektus, arī izmaksas dalību valstī. Tas ir, ir tad, mm, tad tie jāņem vērā. Vēl kāds jautājums, kurā mēs um, tad runājam par augstākā, tādām zālēm, uz kurām attiec augstāks maksa. Mums tad ir jārunā, jāņem vērā tomēr arī zāles, kuras parādās tikai, kuras parādās mazā tirgus, daļākot vai vienā vai divās valstīs. ir jādomā par šo jautājumu, citādi maksa var būt pārāk augsta un radīt finansiālas problēmas uzņēmumu. Un visbeidzot par tad, šim atsaucēlam. Es nedomāju, ka mums nevajadzētu u, tad u, uzlikt tad, dalībvalstīm, kas ir aizsākušo procesu, tās nevajadzētu finansiāli sodzi, sodīt. ir pieļaujama situācija, ka dalību valstis var izvēlēties vai uzsākt procesu vai nē. Esam runājuši arī prāk locekļiem. Viņi um, uzskatīja, viņi jau saskata situācijas uzlabojumus un Viņi uzskata, ka varētu tā tad uh, uzlabot šo zāļu plūsmu, bet mēs vēlamies, lai vairāk aģentūras tiktu iesaistīts procesā. Kā jau tika norādīts, ir um, um, tātad ierobežots skaits šajā uzdevumā, bet mēs paredzam, ka vairāk aģentūras varētu iesaistīties procesā, lai paveiktu visu darbu. Mēs tiešām ļoti ceram, ka šis tiesību akts uh, attīstīsies un ka nākotnē mēs tiešām varēsim novērtēt pozitīvu notikumu attīstību par PSUR. Mēs uzskatām, ka pieredze ir, um, lai gan ierobežota, uh, bet eh, priekšlikumam vajadzētu palikt tādam, kāds ir, 90 tūkstoši eiro. To mēs aprēķinājām balstoties uz uh, EZA un dalībvalsts situāciju. Aprēķins, kuru mēs saņēmām, ir tāds, ka aptuveni, aptuveni 30% sad zāļu aģentūra un 70% dalību valsts. Mēs uzskatām, ka varētu būt tā tad aptuveni 600 tādu šo periodisku atjaunoto drošumu ziņojumu, un tad, kad tad arī zāļu aģentūrā vajadzētu vismaz daļēji piedalīties tajos. Ja runājam par igadējo fiksēto maksu, mēs nedomājam, ka laika grafikam būtu atkarīgam no tā, kad farmakovigilances datubāze kļūst pilnībā operacionāla. Tātad tas notiek jau tagad, un um, finansējumam nevajadzētu būt atkarīgam tikai un vienīgi no farmakovigilants mm, laika grafika. Es vēlējos tikai to uzsvērt, bet mēs ar aģentūru apspriedāmies un noskaidrojām, ka šis jautājums būtu precizējums. Mēs apspriedām, ka 1. jūlijas varētu būt tāds optimāls datums, bet, protams, vēl redzēsim, kā attīstīsies notikumi. Vēl viens komentārs bija par deleģētajiem aktiem. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, ar ko saskaramies savās diskusijās ar padomi. Es vēlēšu šai komitejai atgādināt, cik eh, svarīgi bija panākt šo elastīgumu vismaz attiecībā uz ikgadējo maksu. Sistēma tikai aizsākas, ir mm, vairāki parametri, kuri kurus nu, sākumā mēs varam noteikt, bet ir iespējams, ka tos vajadzēs pielāgot, ņemot vērā arī tad, cik daudz būs vienība, par kurām jāmaksā un kādas būs arī aprēķinātās izmaksas. Bija vēl vairāki jautājumi. Um, ja, ja jūs atļausiet, tad mēs labprāt sniegtu atbildes uz tiem rakstiski, jo es jau saprotu, ka laiks pamazām iet uz beigām. Kas attiec par šo svarīgo jautājumu attiecībā uz homeopātiskām zālēm un a, a, augu izcelsmes zālēm? Mēs esam mēģinājuši ņemt vērā arī iespējamos uh, um, blakus efekts, ko šīs zāles varētu radīt. Ir svarīgi to darīt, jo pašreizējās farmakovigilances datu bāzes nav sasaistītas ar atļaujas um, tātad, virsrakstu, tātad šo virskategoriju vai runa par augu izcelsmes zālēm vai ko citu, bet saskaņā ar Eiropas zāļu aģentūru pašlaik tikai piecas augu izcelsmes vielas ir iekļautas eh, tajā sarakstā ar lietām, par kuru ir pieprasīti periodiski atjaunāto drošumu ziņojumi, tas 2016. un 2018. gadā. Eh, šajā sarakstā pagaidām nav nekādu, nav nevienas no homeopātiskajām zālēm. Kas attiecas uz ģeneriskajām bezpatentu zālēm? tām ir piešķirts. Um, tātad atņēmums, tad, ja uh, nav iesniegts tāds specifisks lūgums pēc periodiski atjaunotā drošuma ziņojuma. Pašlaik tas attiecas uz 5, 10 līdz 15 procentiem sarakstā iekļautajām zālēm. Ja runājam par riskiem vai blakus efektiem. Diemžēl pašlaik uh, Eiropas zāļu aģentūrai nav iespējas tad norādīt uh, specifiskas uh, bezpatēnu zāļu izraisītās negatīvās reakcijas. Bet um, 12. gadā tika konstatēts 17 tūkstoši negatīvu tātad šo uh, negatīvā reakcija un. Bet tā, tad bija paredzēts, ka varbūt šis skaitlis būs um, augstāks. Un tad šādas, šāda ir mūsu pieredze, un to mēs varam mācīties arī pēc pirmā gada, pirmā darbības gada. Ja runājam par uh, to, ka nepareiz tiek norādīta uzņēmuma forma, ka tas ir mazais vai vidējais uzņēmums, mēs varam saskarties ar definīciju problēmu. Un tad es to arī veiks. Tad tiks no, ir svarīgi, kā mm, uh, to visu nodefinēt kuras uzguriņām tikai pilnvarot konkrētā valstī. Un, iespējams, ka būs arī kādi papildu grozījumi šajā jomā. Maksa līdz referentam. Tiesa, ka to nebija iekļaušu savā priekšlikumā. Um, Šis jautājums ir ļoti svarīgs un iezīmējies arī padomē. Bet um, jautājums par to, kā proporcionāli noteikt šo samaksas daudzumu. Mēs saprotam un zinām, ka valsts, tātad šīs izmaksas, kas rodas valstu budžetam, bet ir ļoti grūti atrast pareizo līdzsvaru starp iekasētajām maksām par uh, um, darba apmaksu un tas arī mm, iezīmē to, ar kādām problēmām mēs saskarsimies, ka nonāksim nākamajā posmā strādājot pie šī tiesību akta, un ir skaidrs, ka mums vajadzēs daudz ciešāk sadarboties ar valstu aģentūrām un labāk izprast uh, funkciju un darba izmaksas. Kas attiecas uz uh, Eiropas zāļu aģentūras informēšanas pienākumu. Pašlaik ikgadējai ziņošanai ir paredzēta noteikta struktūra. Jautājums par to, cik daudz mums vajadzētu uzzināt un ir jāsamēro mm, sniedzamās informācijas daudzums un administratīvā sloga um, lielums. Un tad, kad turpināsim darbu pie šī regulas priekšlikuma. Tas arī ir viss. Mēs mēģināsim iesūtīt uh, īpašāk, uh, tādu specifiskāku informāciju par um, skaitļiem un datiem. Tad to darīsim rakstiski. Paldies. Flīsens, Linda Makevon. Paldies. Uh, Linda Makevon tagad referente. Paldies, kolēģi, priekšsēdētāji, paldies komisijai par komentāriem. Viss šī diskusija, kam tad būtu jāmaksā farmakovigilances darbs? Um, skaidrs, ka ir jāiekaksā maksa par paveiktu darbu. Um, bet tad šī infrastruktūra, ko nodrošina dalību valstis, lai nodrošinātu farmakovigilances vigilants un drošība. Protams, ka tā, šīs izmaksas ir daudz augstākas nekā jebkādas maksas, ko mēs varētu noteikt. Ir skaidrs, ka šīs lietas maksā miljoniem eiro, ne tikai dažus tūkstošus. Un es nedomāju, ka šīs šeit piedāvātās maksas ir pārāk uh, augstas, un es saprotu, ka mm, vieni gadījumi var būt dārgāki par otriem. Un, uh, Un um, arī uzņēmumi jau nevēlas neko lobēt, viņi vēlas būt tātad atklāt šajā maksu noteikšanā. Um, dažkārt um, šie pētījumi var ilgt uh, uh, gadiem un arī maksāt ļoti dārgi, tiek pieskaitīti, pieskaitīti iesaistīti eksperti, arī tātad, viņu konsultācijas ļoti dārgas. Uh, ir jārunā par. Mums nevajadzētu pārspīlēt to, cik, um, nu, nosakot maksas tik augstas, ka uzņēmumi tās pat nevarētu samaksāt. Uh, šeit mēs mm, runājam par visu detaļu līdzsvarošanu. Jautājums par to, kurš varētu kļūt par uh, referentu vai līdzreferentu, tas ir uh, ļoti rūpīgi jāizvērtē. Kāda ir pašreizējā praksa, kāds ir pašreizējais Eiropas aģentūras uh, Uh, vadlīnijas, kāds darbojas, es, es saprotu, ka jau pastāv zinām noteikumi attiecībā uz to, kurš var kļūt par referentu un kurš nē. Uh, uh, tas ir kolēģi pievienojušies, Pīter, mēs runājam par jūsu uh, grozījumiem par homeopātiskiem naugu izcelsmes līdzekļiem. Tad var norādīt, ka reģistrētie homeopātiskie līdzekļi jau ir ārpus šīs priekšlikuma darbības jomas, te piekļaujās tikai um, autorizētie homeopātiskie līdzekļi. Piemēram, ja, attiec, ja ir jāveic tad šis periodiskais atjauninājums ziņojums, drošums ziņojums par auga izcelsmes zālēm, jo tajās ir aktīvās vielas, tad, ja ir radušās kādas problēmas un, un, un ir um, jāveic kādi pētījumu, es nedomāju, ka um, tad uzņēmumiem būtu jāsats maksas, ja iestādes ir konstatējuši šādus riskus. Bet es tiešām neuzskatu, ka situācija varētu izveidoties tāda pati arī homeopātisko līdzakļu gadījumā. Un, ja runājam par fiksēto likmi, es vēlējos saņemt jautājumus, tad plašāk informāciju par Um, bet, nu, ir skaidrs, ka mums jārunā tikai par apstiprinātām zālēm, um, ne par visiem tiem pašās tēšanās līdzakļiem, ko mēs varam atrast savos sāļu plauktiņos. Daudzās, as, daudzos aspektos mēs, um, jau tuvojamies risinājumu, mums ir jāatrod atbildes par šo milzīgo farmakovigilances datu bāzi, vai Eiropas zāļģinatūrai ir vajadzīgs papildu finansējums šīs datu bāzes uzturēšanai, vai jau tad šāds finansējums ir piešķirts. Mm, manuprāt, situācija attiecībā šo finansējumu nav skaidra. Skaidrs, ka mums vajadzēs vēsties, vērsties ar daudziem jautājumiem arī zāļu aģentūrā. Ir žēl, ka aģentūras pārstāvji nav. Um, varēšu, nav pievienojušies mums šodien, bet domāju, ka tas būtu pareizi būt ļoti liederīgi arī mūsu darbā. Es mēģināšu rast risinājumus, es turpināšu runāt ar ēnu referentiem, un es ceru, ka spēsim ātri nonākt pie risinājuma. Paldies! Um. Paldies Lindai Makavanai! 27. tieši šodien mēs par to diskutējām, tad 17. decembrī Mēs balsosim par šo ziņojumu un indikatīvi aprīlī plenārsēdē mēs diskutēsim par šo ziņojumu un virdzēsim tos priekš. Paldies kolēģiem un kolēģiem, kas piedalījās šajā diskusijā un tagad septītais punkts darba kārtībā. Pilāras Ajūzo ziņojums, atzinums tas ir. Lūdzu, Ajūzo kundze. Pues muchas gracias, señor presidente. Paldies, paldies priekšsēdētāja kungs. Runa iet par ziņojumu par augu reproduktīvo materiālu audzēšanu un pieejamības nodrošināšanu tirgu. Šis priekšlikums ir domāts, lai risinājums būtu pēc iespējas vienkārši un piemērojams. Runa iet par uh, audzēšanas uh, saglabāšanu. Tātad Tātad paldies. 12 direktīvas tiek aizvietotas ar horizontālu vispārēju direktīvu. Ir dažādi pielikumi sastādīti, tāpat arī ir vairāk nekā 90 deleģētie vai īstenošanas akti. Nu tā tas izskatās. Un bez tam ir arī vēl papildu sekojošie norādījumi, piemēram, brīvais laiks brīvā laika uh, aktivitātes, uh, amatieru audzēšana un tā tālāk. Komisija pārstāv tādu viedokli, ka šie jaunie risinājumi skar dažādus materiālu veidus, ražošanu un a, uh, dažādas uzņēmumus, kas nozīmē, ka a, tādas a, dzimtas un sugas tiek pakļautas tikai normām un reģistriem, kas nav ļoti stingri Bez tam tiek samazināti administratīvie slogi mikro uzņēmumiem, tie var eh, dažādas materiālus pārdot un, piemēram, nišas materiālu, kur nav nepieciešama reģistrēšana. Bez tam mikro uzņēmumu gadījumos mm, tiek pielietotas reģistrēšanas maksas. Tas ir komisijas priekšlikums. Mūsu atzinums ir sekojošs. Mēs domājam, ka eh, šo 12 sektora eh, direktīvu uh, Apvienošana nozīmē, ka ar vienu normu regulē ļoti, ļoti dažādus sektorus. Līdz ar to ne, var būt dažādas, dažādi pārpratumi teksti bieži vien ir ļoti vispārēji, tik ļoti tehniskiem jautājumiem, bet, kā jau es teicu, šeit tiek pieminēti dažādi elementi un ir arī definīcijas, kas nav skaidras. Tā tad paliek, nu, tāds diezgan uh, liels uh, neskaidrais uh, sektors, kas neatbilst harmonizētas, uh, harmonizētas likumdošanas uh, principiem Eiropas Savienībā. Uh, šeit tiek pārāk daudz deleģēto un īstenošanas aktu apvienot 90, es jau teicu, līdz ar to daudz detaļas netiek ietverts pamataktā. Manā grozījuma projektā es esmu ietvērusi dažādas skaidrojumas definīcijām, nu, piemēram, materiāliem, šeit tiek runāts par ticniecības materiālu, kas tiek svītrots. Es to vēlos atgriezt atpakaļ. Bez tam oficiālās kontrolas standarta materiāliem pēc laišanas apgrozībā. Priekšlikums definē arī dažādos veidus ar pienākumu certificēt šos datus, bet nu, tas tiek atlikts. Tie ir eh, tie, eh, tās dzimtas, kurām certificēšana ir obligāta. Bez tam esmu pievienojusi vēl arī eh, pielikumu. Šajā pielikumā tiek nosauktas dzimtas un sugas, kuras oficiāli jāsertificē oficiālā veidā. Un tas jādara obligāti. Tiek Pielikumā minēta arī jauni veidi, bet šim pielikumam noteikti jāeksistē, tas ir nozīmīgi. Tagad par nereģistrētiem mm, ģintīm un veidiem. Mums ir jānosaka maksimālie termiņi ret, reproducējušam materiālam, jo nedrīkst atstāt nenoskaidrots jautājums šo materiālu kontekstā. Bez tam Runājot par organizācijām, kas nodarbojas ar sēklu ražošanu, komisijas priekšlikumā mm, tiek piedāvāts šo sektoru neietvert. Es tam nepiekrītu, jo šādā veidā var radīt paralēlos burtisku tīklus augu reproduktīvā materiāla audzēšanai un sēklu audzēšanai. Visādi citādi mēs nonākam pie situācijas, kad inventāri nebūtu liederīgi. Nākošais jautājums, par ko jārunā, ir lokāli e, interesantie veidi. Šeit ļoti skaidri jārunā par visiem veidiem un visām nišām. Mēs nedrīkstam ieviest diskriminējošus uh, elementus šajā priekšlikumā. Šis uh, regulējums neskar mikro uzņēmums, tas tie ir uzņēmumi, kurām strādā mazāk nekā desmit uh, strādājošie un uh, apgrozījums mazāks nekā desmit tūkstoši uh, eiro. Protams, ka citi uzņēmumi var uh, sevi norādīt kā mikro uzņēmums, un tad izņēmums attiecas uz visiem. Līdz ar to šeit ļoti skaidri jānorāda uh, maksimālais daudzums, jābūt ļoti skaidriem risinājumiem uh, par maksimālo darba apjomu, lai uh, nebūtu uh, nevajadzīgi izņēmumi. Nav nepieciešams, lai katru gadu tiktu uh, veids audits. Man liekas, ka tas ir dalību valstu uzņēmums, tas ir atkarīgs no sektora un arī no situācijas. Dalību valstīm šis jautājums jārisina. Nākošais punkts - inspekciju biežums. Tas ir nepieciešams, kontroli ir vajadzīga, bet to nenosaka tieši ekonomiskā realitāte. Un vēl viens jautājums. Uh, Tas manā skatījumā ir ļoti nozīmīgs. Nu, tas varbūt nav viss svarīgākais, bet tomēr arī nozīmīgs visa šī uh, risinājuma ietveros. Runa iet par komisiju, par jaunu reģistru, jo pat labam tas. Uh, neeksistē Eiropas Savienībā kā tāds, un tas nav nevienā uh, sektorā, nu tāds uh, klona reģistrs. To mums nevajadzētu pieļaut, tā ir liela kļūda, to nevajadzētu pieļaut. Kad ir tās, to saku? Nu, es neesmu vislielākā speciālista klonēšanas jautājumā, bet uh, vairāk nekā 20 gadus esmu strādājusi sēklu reģistrā un arī uh, augu uh, klonselekcijām. Es uh, daudz ko zinu šajā uh, sektorā. Tas dod uh, man arī iespējas uh, profesionāli diskutēt ar ekspertiem uh, par šiem jautājumiem. Šajā sarunās esmu uh, uzkrājusi pietiekami daudz zināšanu, uh, lai pieņemtu lēmumu uh, par to, ka mums jāprasa šādu klonu reģistra atsaukšanu. Tādā formā, kādā tas uh, tagad šeit tiek uh, piedāvāts. Un es uh, lūkšu uh, atbalstīt manas priekšlikums, lūdzu kolēģis to atbalstīt. Pievēršoties uh, kloniem. Regulā klons tiek ļoti skaidri definēts. Pavisam skaidri. Saskaņā ar startautiskām normām. Bet Tad atkal ir atsauce uz citu klonu nozīmi, proti atšķirīgi genotipi, kas nav sastopami vienas noteikts šķirnes vai dzimtas kopā, kas ir atšķirīgi selekcijā. Bet tas uh, nav pieņemams likumdošanas aktā, ka mēs šeit ņemam uh, definīciju un pēc tam piemērojam to kam tādam, kas ir līdzīgs. Mēs varam par to diskutēt, mēs varam diskutēt par šķirnēm, par uh, klonu reģistrētām šķirnēm, par selekciju. Ja kāds uh, tiešām uh, ir ieinteresēts šajā jautājumā, un ja kāds grib uh, diskutēt ar mani, esmu gatava diskutēt par šiem jautājumiem, tāpat arī ar komisiju. Priekšstādājs. Uh, ēnu referenti Pāvils Poks pirmais. Paldies. Um, Lūdzu, pārbaudiet, vai jums austiņas gatavas, jo runāšu čehu valodā. Souhlasím a podporuji do značné míry názor. Es um, piekrītu. Un um, lielākoties arī atbalstu referenta um, priekšlikumus. Man gan ir vairāki komentāri par šo te. Uh, lietu. Vispirms, kāpēc šis priekšlikums vispār tiek prezentēts? Tādā laikā, kad mums vispār nebūs iespējams š, mūsu, mums piešķirta mandāta ietvaros, to tik galā. Es esmu runājis ar daudziem interesantiem, un viņi visi saka vienu un to pašu. Viņi saka, ka šī brīža Eiropas Savienības sistēma ir starptautiski atzīta, to uzskata par labu esam un tā ir jāpatur. Kāpēc jūs tagad cenšaties labot kaut ko, kas uh, vēl darbojas? Kāpēc jūs 12 sektorālas direktīvas uh, cenšaties um, aizstāt ar vienu dokumentu, kas ļoti apgrūtinās aktivitātes šajās jomās? Mēs runājam par uh, uh, meža saimniecības reproduktīvo materiālu. Tas ir cenšamies runāt, un tas tam būtu pilnīgi cits darbības, uh, pilnīgi cita darbības joma, runājot par sēklām un dārzkopības sēklām. Tā atkal ir pavisam cita joma. Ja mēs tagad to visu cenšamies apvienot vienā likumdošanas aktā, tas ir lemts neveiksmē jau jau no sākuma sabiedrība vislāk jautā, kāpēc mēs cenšamies iztraucēt kaut ko, kas jau tāpat labi darbojas, kas ir labi mm, Eiropas uh, sēklu uh, industrijai, un godīgi sakot, man nav atbildes. Jāplaukosim uh, lūgumrakstus un atgrieznisko saiti, dialogus ar sabiedrību. Uh, Tur daudz kas rakstīts par lietām, kas te nav pieminētas - reproduktīvā materiāla transfers vai um, materiāla apmaiņa vai arī uh, ģenētiskās bankas uh, vai cita veida resursi zinātniskajām aktivitātēm. Uh, Komisija saka, ka nevēlas neko atūdiņot, jo nevēlas uh, sabojāt mūsu reputāciju, kas ir Eiropas Savienībai, bet kāpēc uh, noteikumi tiek uh, šādi atūdiņoti, kāpēc tas tā notiek arī dalību valstīs? Un atbilde kaut kur slēpjas tepat direktīvām iespējams. Iespējams, šī ierosinātā reģistrācija Eiropas līmenī. Uh, ir tāda lieta kā reģistrācija Eiropas līmenī. Ja kāds reģistrē uh, sēklas uh, Eiropas līmenī, tas nozīmē, ka nacionālas iestādes automātiski to nosūta Eiropas reģistram. Eiropas reģistrs pastāv līdz šim brīdim. Bet tagad mēs izveidojam uh, mārketinga instrumenti lielām starptautiskajām korporācijām. Tas ir viņu iespēja tikt Eiropas tirgu, un es pat nevaru iedomāties, kāds tam visam būs iznākums. Mēs eh, tikām vaļā no akta kā instrumenta, kas um, nežēlīgi iejauktos autortiesību jomā un citur. Un, un tas ir saistīts ar mūsu problēmām, starp citu. Un tagad, kad mēs to esam izdarījuši, mums parādās šis priekšlikums. Es domāju, ka ir atsevišķi elementi, kas var kaitēt sēklu uh, industrijai Eiropā. Par daudzietiem aktiem. Komisijai jāparedz 90 dažādi papildu akti. Tad dieva dēļ. Tiešām mums jābalso par priekšlikumu, kas Eiropas komisijai uh, piešķir neierobežotas pilnvaras. Mēs te nobalsojam par to, lai ļautu viņam lemt par detaļām, vai tas nav absurdi. Tas mums tiešām nebūtu jādara. Par mikro uzņēmumiem. Referents eh, tam pievērsies un ļoti saprātīgā veidā, ja mēs to atstāsim eh, tā, kā tas ir šobrīd. Tad šīs nišas eh, tirgus kompānijas manā valstī vismaz varētu piegādāt tirgumu sēklas dārzkopībai. Uh, Mm, bet uh, arī graudu augu saklas, jo definīcija ir bezjēdzīga. Tā skar, tā varētu attiekties pilnīgi visām sēklu kompānijām, sēklu uzņēmumiem. Tā kā mm, atgriezīsimies pie mazo lauksaimnieku uh, definīcijas KLP. 36. pants jāpārskata, jo šie brīži redakcijā tas nevienam nekalpo. Ja šis priekšlikums saistīts ar šī brīža puslegālo vai nelegālo situāciju, katrā dalībvalstī ir uh, izveidojies tāds nelegāls tirgus sēklām, nu, tad tas būtu jāskat no citas puses, bet uh, arī šo problēmu šī brīža redakcija nerisina. Es esmu norūpējies uh, par uh, tādu jautājumu. Kāda, te konkrēt, kāda konkrēta problēma te tiek risināta? Man neviens to nav izskaidrojis. Kādu problēmu uh, atrada komisija un dalībvalstis, uh, ka mums e, tā bija tik brutāli jārisina, jāiznīcina status quo un jāveido kaut kas pilnīgi jauns. Es te nesaskatu pievienotā vērtību, kas te tiks vienkāršots, tas, kurš otrādi te tiek sarežģītas lietas. Un es uzskatu, ka tas kaitēs, kaitēs visiem. Ka man ļoti lielas iebildes. Un es atbalstu uh, referentu, ka šo priekšlikumu var uzlabot ar grozējumiem, bet uh, ņemot vērā laika ierobežojumus, tas būs sarežģīti. Mums būtu ļoti labi jāpadomā. Man personīgi jāpadomā, vai iespējams uh, mums nevajadzētu Uh, nākt klājā ar grozījumu, lai uh, noraidītu visu šo priekšlikumu, tad nosūtītu atpakaļ komisijas pārskatīšanu. Paldies, un nu tas gan bija skaidri. Un nu, tagad iesim tālāk. Korina Lepāža. Merci. Paldies, uh, paldies priekšstādā kungs, paldies referents kundzei par šo ziņojumu. Tas ir par ārkārtīgi nozīmīgu tēmatu, jo sēklas un sēklas šķirnes un dzimtas ir pārtiks ķēdes pašā sākumā. Tas ir jautājums arī par daudzveidību, par bioloģisko daudzveidību, par piemērošanu vietējiem apstākļiem Eiropā un piemēroties klimata pārmaiņām, kas jau notiek. Tātad tas ir jautājums, kas nav tikai tehnisks, bet emblemātisks. Tas nozīmē, ka tas ir ļoti nozīmīgs arī mūsu pilsoņiem, un pilsoņi to apzinās. Ir eh, jādiskutē par to publiski. Daudzveidība eh, lauksaimniecības sektorā bieži notiek tādā neformālā nozīmē, un tam tā ir jānotiek. Šis priekšlikums ir interesants. Interesants eh, tādēļ, ka tiek piemērots dažādiem veidiem, bioloģiskiem veidiem, tiem jāatbilst sēklu um, ražošanas kritērijiem, kāda ir rūpnieciskā apmērā. Ir jāpiemēro šie noteikumi arī heterogēniem materiāliem, ir nepieciešami izņēmumi, to es atzinīgi vērtēju. Tāpat komisija parāda labu gribu veidot izņēmumus um, darbniekiem, amatieriem un maziem uzņēmumiem. Mēs šeit veicinām biodaudzveidību. Ir ļoti nozīmīgi, lai apmaiņa starp lauksaimniekiem tiktu atzīta, tā kā tas tiek atbalstīts šajā tekstā, bet ir nepieciešami vairāki precizējumi. It īpaši attiecībā uz heterģe, heterogēno materiālu, kuru, um, kuriem nav nepieciešama certificēšana un uh, kuros nav daudz pieļaukumu. Tas ir jāpasvītro. Tāpat referents kundze atsaucās uz klonēšanu, uz tās izslēgšanu. To es atbalstu. Tad nelielie lauksaimnieki, kas vienkārši paši savu sēklas materiālu veido un piedalās nelielā apmaiņā, tos vajadzētu izslēgt no aptvērumu. Tas ir ļoti skaidri pateikts. Tāpat arī neliela apjoma apņaiņas process arī nebūtu jāiekļauj šajā regulējumā, tāpat jārunā par uh, nišām un mikro uzņēmumiem. Protams, ka kopienas likumdošana e, ir skaidra, desmit uh, darbinieki un nepārāk liels uh, darbības apjoms ir jāuztur, bet ir nepieciešams izņēmums arī attiecībā uz konservēšanas uh, un saglabāšanas jautājumiem. Šajā kontekstā desmit darbinieki nav, kā kriterijs nav piemērojams. Tāpat runājot par certifikāciju un reģistrēšanu hibrīdu šķirnēm, priekšstādākungs šo jautājumu mēs skatījām arī jau no rīta. Es gribētu uzsvērt to, ka tam jābūt kontrolētam, nevis atstāt to paškontrolei, jo mazi uzņēmumi nekad nespēs to tik kvalitatīvi kontrolēt. Tas nāktu par labu tikai ļoti lieliem uzņēmumiem. Es nedomāju, ka tas ir mūsu darba mērķis. Paldies. Paldies tagad Statu Hasī. Thank you very much. Paldies priekšsēdētāja kungs. Un paldies referentei par viņas redzējumu par šo tekstu. Dažas lietas, kuras var piekrist referentiem, citas lietas, kuras nevaru, kurām es nevaru piekrist. Jūsu kundze referente ļoti pareizi uzdod jautājumu par to, vai priekšlikums vispār nepieciešams, jo šie brīži likumdošana nav novecojusi. Tā neizraisa lielu neapmierinātību. Dalība valstis nepieprasīja neko jaunu šajā jomā. Tātad zaļiem man šķiet uh, nebūs iebildumi, ja viss šis projekts tiks noraidīts. Es uh, piekrītu arī tam, ka pārāk daudz komisijas priekšlikumā ir mm, atstāts delģēto aktu ziņā. Un, godīgi sakot, tik daudz atstāt daudzietiem aktiem, nē, tam mēs nevaram piekrist. Tur, kur um, zaļiem ir cita pieeja nekā referenti. Vissvarīgākais tas ir saistīts ar mūsu bažām par bio daudzveidību. Mēs te visvairāk uh, baidāmies par to, ka Mm. vai tiks pasargāta lauksaimniecības biodaudzveidība un mm, par mm, to, vai lauksaimniekiem būs brīvās izvēles iespējas. Referente vēlas izstrādāt noteikumus maziem lauksaimniekiem un padarīt noteikumus stingrākus, tam es nevaru piekrist. Bio daudzveidībai ir milzīga nozīme ne tikai uh, uh, savaļas dabā, bet arī lauksaimniecībā. Mūsu graud, daudzveidība graudaugos ir um, sava ziņa garantija turpmākām izmaiņām, kuras mēs nevaram paredzēt pilnībā. Mums ir tradicionāls šķirnes un heterogēnisks materiāls, un iespējams vēlāk mums šis materiāls būs ļoti vajadzīgs, lai mm, attīstītu šķirnes, kas mums būs vajadzīgas klimata pārmaiņu dēļ, piemēram, vai kādu epidēmiju dēļ, kas varētu iznīcināt konkrētus graudaugus kā tas noticis, piemēram, ar atsevišķām banānu šķirnēm. Mēs vēl neesam izlēmuši par detaļām, kur jānovelk šīs robežas. Bet ko vēlamies? Vēlamies nodrošināt iespējas uh, operatoriem kas strādā, lai pasargātu un uzturētu uh, pie dzīvības šīs tradicionālās šķirnes un uh, kopumā rūpējas par lauksaimniecības uh, biodaudzveidību un tīpaši tas skar dārzeņus un mežaug sugas šķirnes. Tātad um, ko jūsu kundze šeit ierosina, ir mm, paredzēt stingrākus noteikumus atsevišķās jomās. Mēs savukārt vēlamies iet pretējā virzienā. Vēl viens jautājums, kas mums ir ļoti svarīgs, ir caurskatāmība. Jānodrošina, ka ģēmo un citi apstrīdami uh, materiāli netiks eh, slepeni izmantoti. Tad ir cilvēki, kas nodarbojas ar šādu ģēmo un citu materiālu pirkšanu, pārdošanu. Tas jāorganizē ļoti caurskatāmā veidā. Un arī tradicionāla apmaņa ar sēklām, ko uh, veids uh, īpaši biologu saimnieki jāizņem no šīs regulas darbības jomas. Paldies! Paldies! Uh, nākamais! A, nav vairs senu referentu. Tagad. Nē. N referenta vairs nerunās. Mums ir Linda Makāvana. Uh, un vēl divi runātāji. Vai jūs vēlaties kādu aizstāt? Labi. Tātad Nikolsona kunga um, aizstās. Uh, uh viņš vēlētos, uh, Nikolsona kungs vēlētos pateikties uh, Ajūso kundzei par uh, uh, ziņojumu. Un uh, Fokskungam arī bija ļoti interesanti izteikti priekšlikumi, es uh, uz tiem atsaukšos. Jūs sapratīsiet, kā mēs uh, ar lielu prieku atbalstīsim uh, šie priekšlikuma atgriešanu komisijai mm, viņa minēto iemeslu dēļ. Ja tie ir nopietni priekšlikumi, tad mēs tos labprāt uh, apspriedīsim. Bet tagad atpakaļ pie džima piezīmēm. Ir daudz pozitīvi soļi komisijas virzienā reģistrēt uh, atsevišķas šķirnes Eiropas līmenī. Tas varētu ietapēt naudu, laiku, slogus, bet um, tikai, ja tas notiek pareizi. Un mēs uh, neesam pārliecināti, ka uh, kaut kas no tā, kas te tiek ierosināts, notiek piemērotā un pareizā veidā. Trūks detaļu. Mēs eh, vēlētos, lai eh, tiktu atspoguļotas ražotāju un lauksamnieku vajadzības, bet mēs nesaprotam, vai tas ir izdarīts, jo mēs to neredzam, neredzam pierādījums. Īstenošanas un delģēto aktu pārāk daudz, eh, daudzos gadījumos to izmantošana nav pamatota un nav vajadzīga. Es vēl komisija uzskata, ka tā ir kompetence izstrādāt šos uh, aktus. Mēs uzskatām, ka tas ir pārspīlēti un vēlētos uh, pamatojumu, kāpēc komisija to vēlas. Turklāt komisija vēlas uz neierobežot laiku saņemt šīs pilnvaras, kāpēc komisija uzskata, ka tas ir piemērots solis par vienkāršošanu. Mm, vārds ir labs. Neskatoties uz jūsu, uz mūsu visu politisko uh, Eh, fonu mēs visi parasti iestājāmies par vienkāršošanu, bet priekšlikumā nav neviena pierādījuma, ka tā notiks. Un tīpaši man rūp eh, augļi un dārziņi, ko pārdod eh, dārznieki. Tas ir mans personīgs viedoklis, mans nevis džema. Mani nedaudz centās lobēt saklu uzņēmums no Lielbritānijas un nebija par saklām uh, ko es uh, varu izaudzēt manā dārzā. Uh, runa bija par kāliem. Tādi uh, dārziņi, kas atšķiras, kur sēklas atšķiras no citām sēklām. Un komerciāli šos te kāļus neviens neaudzēs. Tas nav komerciāli izdevīgi, bet kā uh, individuāla kā individa. Um, man ir dārziņš, es dzīvoju 800 metru augstumā, un tas ir uh, piemērots kā ļaudzēšanai, un es to daru. Uh, uzņēmums uh, lēš, ka administratīvās izmaksas varētu būt ap 3000 eiro gadā, 600 paketes sēklu šis uzņēmums pārdod gadā. Un, uh, ja uh, mēs uzliktu šim uzņēmumam tik lielu slogu, uh, tas varētu atmaksāt, tā, tā darbība atmaksātos uh, tikai desmit gadu laikā. Un kāpēc šī uzņēmuma darbība jāpakļauj jauniem noteikumiem? Tad es saskatu nekādu pievienoto vērtību. Tātad. tad Es vēlos, lai komisija ņemtu vērā šīs uh, bažas, kas ir arī vides aktīvistiem un uh, bažas par reģistrāciju. Būtu labi, ja viņi izskaidrotu, kā šie grozījumi tiks īstenoti, pirms mēs nobalsojam. Tad uh, Būtu labi uzzināt, vai viņi tikai par 50. pantu šeit domā vai par loģiku visā priekšlikumā. Pirmajā pielikumā ir iekļautas atsevišķas šķirnes, kur mm, iekļaušanai tiek piemēroti dažādi kritēriji, bet uh, komisija paziņoja darba grupā, ka ne visi kritēriji tiks piemēroti. Ajuso kundze uh, pieprasa mm, 11. pantā papildu pārbaudi un izskaidrojumu, bet man šķiet, ka 11. pants vienkārši pilnībā jāpārveido. Komisijas analīze balstīta uz informāciju, ko nevar uzskatīt par pārbaudītiem faktiem. Te runa ir arī par uh, sēklām, uh, ko uh, izmanto ļoti maz lauksaimnieku, par to, kā atvieglot šīm sēklām piekļuvi tirgumu, bet mm, mums jau ir sistēma, kas darbojas šīm sēklām, un um, komisijas jauni noteikumi ko neatrisina. Turklāt komisija piedāvā izveidot jaunu struktūru, kas pāraudzēs uh, to, kā sēklas uh, nonāk tirgu, bet tam arī nav pievienotās vērtības. Tas īstenībā nozīmē, ka komisijai būs vairāk kontrolas. Kāpēc mums tam jāpiekrīt? Uh, Tad eh, teksta racionalizācija. 36. pants par eh, izņēmumiem, eh, tirgus nišas uzņēmumiem. Tur nevajadzētu tik daudz liekavārdības, to daudz vienkāršāk var izteikt, un tā atbildīgiem likumdevējiem vajadzētu arī rīkoties. Paldies, Erlings kundzei, tad Linda Makāvona. This is the second piece of legislation. Paldies, priekšsēdētājs. Šis jau ir otrais uh, priekšlikums, kuru izskatam, kur milzīgs uh, tiesību aktu daudzums tiek mēģināts apvienot vienā ar nolūku lietas vienkāršot. Bet tā vietā viss tiek liek sarežģīts un tiek piedāvāts milzīgs daudzums deleģētu aktu. Mēs nezinām, kas uh, mūs sagaidīs eh, aiz nākamā pagrieziena. Es tiešām nedomāju, ka deleģēto aktu sistēma ir eh, īpaši noderīga problēmu risināšanai. Mēs kā parlaments būsim nostādīti tādā situācijā, ka mēs varēsim tikai pieņemt vai noraidīt grozījumus. Mēs nevarēsim um, aktīvi iesaistīties kādu grozījumu piedāvāšanā. Mēs varēsim tikai akceptēt vai noraidīt priekšlikumus. Komisija ir mēģinājusi visu, konsolidēts, un es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, kur uzdeva jautājumu, kādēļ, kādu labumu tas sniedz. Pirm, pirmais jautājums ir, kādu problēmu jūs gribat atrisināt, un otrais, kā tas tiek darīts. Um, ja mm, šāds liels problēmas nav, kamdēļ tad mēs darām šos uzdevumus. Līdzīga situācija bija dzīvnieku veselības jautājumā. Tāpat arī es ļoti nobežījusies par šo apjomīgo priekšlikumu laika grafiku. Mums kluši vienkārši pietrūks laika, lai tiem pilnvērtīgi pievērsties. Mums noteikti vajadzētu sazināties un konsultēties ar lauksaimniecības komitejas kolēģiem. Komisija. Es saprotu, ka ir pagājuši vairāki gadi, kamēr priekšlikums sagatavots, un tagad tas tiek uh, Uh, piedāvāts uh, īstenībā mandāta beigām. Es domāju, ka laika ir palicis pārāk maz. Ja runājam par farmakovigilanci, tad bija nepieciešams divus gadus, lai to sagatavotu, un tagad mēs ietekam nonākt, nonākt situācijā, ka mēs tiekam steidzināti, lai visu ātrāk nobeigtu. Tikai runāt par šīm dekoratīvajām šķirnēm, Un jautājums par um, dekoratīvo augu šķirnēm. Mēs saņā, esam saņēmuši informāciju no audzētājiem, ka tiks iztērēts ļoti daudz līdzekļu un iegūmus beigās būs ļoti neliels. Um, es domāju, būtu liederīgi uzzināt, kā tas viss notiek. Mums vajadzētu to precizēt. Atklāti runājot, šis izvēršās par tādu anti-Eiropas stāstu. Uh, kolēģi no Austrijas jau māja ar galvu, es domāju, ka mums dažkārt vajadzētu vairāk padomāt par to, kāds būs gala labums, pirms mēs aizsākam šādus darbus. Kas ir tas, ko jūs vēlties panākt? Man uh, nerodās iespējas, ka um, pirms darba uzsākšanas tik rūpīgi izvēr, izvērtāts, kāds būs beigās gūstamais labums. Domāju, ka 11. pāns būtu svītrojums no priekšlikuma. Mēs redzam, ka kolēģi arī man piekrīt, bet priekšēdētā man tiešām nedomājas, ka mums šeit piecus mēnešus pirms vēlēšanām vajadzētu uh, pievērsties tik apjomīgam tiesību akta priekšlikumam. Es uzskatu, ka tas ir pelnījis rūpīgāku izskatīšanu, vairāk laika tā izskatīšanai. Tagad Kāren Kānbach. Priekšsēdētāj, kungs, starkie kolēģi, esmu ēnu ar referente mūsu frakcija Agri, un uh, vakar kolēģis Silvestris prezentēja šo ziņojumu. Uzklausījām arī ekspertus uzklausīšanā. Un tie paši jautājumi tika diskutēti kā šodien, kādēļ ir nepieciešama šī likumdošana. Būtībā neviens no dalībniekiem neteica, ka situācija būtu slikta, gluži pretēji mēs dzirdējām, uz, to, ka šajā jautājumā par augu um, reproduktīvo materiālu un sēklām ir um, sasniegus ļoti labu likumdošanu. 12 direktīvas ir ļoti veiksmīgas. Nezinu, varbūt, ka bija kļūda tulkojumā. Uh, Pāvēl uh, runā. Tie tagad tiek apvienoti uh, regulā. Tādēļ Mēs esam lepni, eh, ka ir šīs nacionālās eh, iespējas regulēt situāciju, un tas, eh, šī iespēja tiek, tiek izmantota liederīgi, bet tas tagad tiek it kā samazināts. Un otrkārt, šī pakotne un tās piedāvājumu šeit es nemaz nesaprotu, kādēļ arī mežsaimniecība un dzīvnieku barība ir iekļauta un kādēļ šis aptvērums um, bijušajām 12 direktīvām no 250 dažādām uh, dzimtēm uh, tiek uh, paplašināt uz 3000, 3000, tas ir viss, kas šajā planētā vispār um, izaug. Neatradām atbildu šo jautājumu arī vakar. Bez tam vakar arī vēl diskutējām par dažādiem priekšlikumiem, arī ref atzinuma sastādītājs priekšlikuma un būtu jāatgriež dokumentu komisijai. Nav laika tik daudz grozījums iesniegt, ja mēs paši neesam pārliecināti, ka pat ja tas viss tiks pieņemts, tad būs saprātots likumdošanas akts. Mēs pieņemam, ka tas tā ir. Un tas nu, noteikti nav biodaudzveidības uh, izpratnē. Mēs vakar uzklausījām tādu teikumu, kādēļ visiem augiem un citiem būtu jābūt certificētiem, jo visām citādi mēs, nu, nopērkam, tā kā vāciski saka, kaķi maisā kaut ko nezinām, nezinām, kas izaugs nākošais, kad uh, Un, nu, situācija ir ļoti līdzīga, nu, pat laba, nu, burtiski tā kā komisija mums piedāvā šo mm, kaķu maisā. Mēs nezinām, kā tas attīstīsies un uz ko mums nākotnē ir jākoncentrējas. Tātad no manas puses, ja nu tas netiks pakļauts burtiski tādiem ekstremāliem izmaiņu apjomam, tad uh, Es nedomāju, ka mēs patērētājiem ar šo dokumentu ko labu piedāvājam un nedaram neko arī biodaudzveidības labā un esmu droša, ka ar šo izvēlēto termiņu un šo uh, tēmatu ne, uh, nodaram neko labu. Paldies! Tagad uh, apvienojot visus viedokļus, tam vajadzētu būt uh, izskatītam un redzēsim, kā uh, turpināsies darbs. No, nu, uh, Es arī saskāros ar ļoti lielu, teiksim, pretestību no komisijas, un, nu, burtiski nu, to vajadzētu tiešām atgriezt un atdot komisijai. Bet, nu, komisija tagad pati var mm, pastāstīt par to. Möchte jemand sprechen? Vai kāds vēlas uzstāties? Ja nē, tad uh, nākošā runātāja būs uh, referente. Ak, tad nu tomēr. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Daži apsvērumi par to, kāpēc eh, šī regula tiek ierosināta. Šis vingrinājums sākās ar eh, eh, reproduktīvā materiāla izplatīšanas sistēmu vērtējumu pēc dalībvalstu pieprasījuma un tiek izkristalizētas vairākas problēmas, ko var izsināt ar jaunu likumdošanas ietvaru. Es uh, uzskaitīšu vairākas problēmas, uh, pašreizējā sistēma pārāk sarežģīta, kompleksa, 12 direktīvas, ne visas direktīvas uh, ir jaunas, ir direktīvas, kas datētas ar 1996. un arī 1970. gadu. Šķiet, tikai divas direktīvas ir vairāk vai mazāk nesenas. Un um, tagad 30 gadu laikā uh, piemērojot eh, šīs direktīvas, mainēj, mainījusies tehnika, tehniskā pieeja, kas noved pie sistēmas kopējas mm, sadrumstalotības. Bija nepieciešams pielāgot 12 direktīvas Lisabonas eh, līguma eh, paredzētajai sistēmai un bija nepieciešams uzlabot sistēmu to identificēja konsultāciju laikā. Sistēmai vajadzētu būt elastīgākai, eh, operatoriem bija jāsaglabā ģenētiski resursi un biodaudzveidība un eh, jāuzlabo harmonizācijas līmenis dalībvalsts starpā. Tam bija nepieciešama vienotā pieeja. Tas tika apstiprināts, gatavojot rīcības plānu un konsultējoties ar dalībvalstīm. Un tādēļ tagad mēs eh, esam konfrontēti ar šo priekšlikumu. Tajā ir saglabāti šie brīža likumdošanas pamatprincipi, šķirņu reģistrācija, pirms tirgus certifikācija, bet te tiek izveidota sabalansēta pieeja, tiek izveidota, eh, lai eh, lietotājiem būtu izvēles iespējas, uh, lai uh, reproduktīvais materiāls uh, nonāktu tirgu labā stāvoklī un lai tiktu saglabāti augu izcelsmes ģenētiski resursi. Runājot par uh, palīga aktu skaitu, vēlos precizēt, ka 12 direktīvas, kas ir spēkā šobrīd, Tātad šis, šī brīža ietvers ir balstīts uz 12 direktīvām, un 90 eh, sekundāriem aktiem, runājot par daudzietiem un īstenošanas aktiem, kas ir pieminēti jaunajā priekšlikumā. Mēs eh, esam veikuši inventarizāciju, un eh, mūsu aplēses ir tādas, ka šo aktu skaits būtu viena trešdaļa no 90, ap 30. Tad bija dažas lietas par jēdzieniem jaunajā priekšlikumā, nu, runājot īpaši par nišu tirgu. Vēlos precizēt lietas. Komisijas eh, nodoms bija izveidot elastīgu, eh, nenoslogotu tirgus sistēmu, uh, kas eh, pieļautu eh, resursu materiālu daudzveidību un ļautu saglabāt ģenetiskos resursus. Mēs vēlamies eh, nākt pretī un parunāt par alternatīviem kritērijiem nišu tirgum, balstoties uz īstermiņa piegādēm, tirgus vajadzībām, lai nerastos paralēli tirgi. Cits jautājums bija par heterģēnisku ko materiālu, un šķiet, ka šāda veida materiāls arī ir ļoti svarīgs, īpaši bio lauksaimniecībai, jo tur ir labāka rezistence pret kaitēkļiem, tas ir jādefinē, un tam ir izveidota darba grupa, kas strādā pie šīs koncepcijas lai sagatavotu turpmākos eh, sekundāros aktus šim heteroģenētiskajam materiālam. Par klonie, kloniem. Un tas bija ietverts Ajūza kundzes ziņojumā, un to arī izcēla vairāki kolēģi. Varu teikt, klonu reģistrācija notiek Dažās dalību valstīs ir daži kloni, kas ir pakļauti selekcijas procedūrai, kas tiek adaptēti atsevišķiem reģioniem, ka iespējams šī reģistrācija jāpatur tur, kur tas piemērots, bet mēs esam atvērti šeit. Runājot par auditiem, inspekcijām un testiem, oficiālās kontrolas ietvaros certificēšanas aktivitātēm operatoriem. Šeit ir eh, divu līmeņu sistēma operatoriem, lai veiktu certificēšanu un eh, lai to veiktu pareizā veidā. Uh, jānotiek autorizācija no kompetentās iestādes puses, un e, tad kompetentā iestāde veic auditus e, attiecīgajā uzņēmumā, lai redzētu, vai visi kriteriji tiek joprojām pildīti. Neatkarīgi no šiem auditiem būs e, noteiktas pārbaudas, kas būs balstītas uz risku un ko veiks kompetentās iestādes saskaņā ar to, cik liela varbūtība ir, ka uzņēmumi nepilda noteikumus. Turklāt, ja operators nevar veikt e, šīs aktivitātes pats oficiālajā pāraudzībā, var vienmēr pieprasīt no kompetentās iestādes e, pārņemt šīs aktivitātes. kompetentā iestāde var uzņemties šīs operācijas. Tas bija viss, ko gribēju pateikt. Paldies. Tagad noslēgumā dodu vārdu referentei. Paldies. Es eh, rūpīgi uzklausīju komisijas teikto, uzklausīju visu to, ko teica kolēģi. arī priekšlikumu atgriezt uh, dokumentu komisijai. Dažādās sēdēs uh, tiek runāts par uh, izmaiņu iesniegšanu un piemērošanu, bet nu, nekad nav prasīts jaunu priekšlikumu izstrādāt. Jaunu priekšlikumu, kas tik ļoti dažādus sektors apvienoti, tādus tā kā mm, mežsaimniecības sēkla materiāli un citi labāk būtu nodalīt šīs jomas. Visām citādi, es domāju, atgriežoties pie jautājuma par definīciju, šeit jautājums jāizskata precīzāk, nevajadzētu pieļaut situāciju, ka rodas paralēlē tirgi, jo tirdzniecība ar sēklu materiālu un augu un pavērošanas materiālu to veids pārsvarā mazi un vidēji uzņēmumi. Nākošais jautājums par klonu. Ir klona definīcija. Projektā tas ir korekts. Tas saskan ar definīciju, kāda ir spēkā oficiāli un kas aizsargā jaunu augu veidu izcelsmi. Pēc tam ir norādi uz iespējamiem atšķirīgiem genotipiem, kādas var atklāt viena veida ietvaros un ko var definēt. Klons ir augs, kas nav diferen, diferencējams, atšķirams no kāda cita. Klonējumam ir divi marķējumi augiem. Tas ir fitosanitārais, tāda tā kā pase, tur ir nosaukums, detaļas par to, un tad pievienojums, kas norāda uz to, ka tas ir klons. Manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgi, jo tas norāda, no kurienes tas ir cēlēs, un ir jābūt ļoti stingriem. Bet ja mēs tagad pielietojam likumdošanu uz to, kas nav īsts klons, nu visprecīgāk būtu, ja to izņemt ārā. Tātad man nostāja tāda, ka klona ir jāizslēdz no šīs likumdošanas. Tas ir tas labākais, un es lūdzu jūsu atbalstu. Paldies! Paldies, grozījums eh, ir eh, jāiesniedz līdz 10. decembrim, varbūt to nebūs daudz. 22. un 23. janvārī balsosim, agri eh, komitejā balsojums būs februārī un martā, un varbūt, ka vēl šajā sasaugumā tiks balsots plenārsēdē. Tātad paldies, paldies visiem, tiksimies pēcpusdienā balsojumos, un visiem labu pusdienas pārtraukumu, labu apetīti, un tiksimies tieši pulkstens 15. tad uh, sāksim ar balsojumu par uh, skaņas līmeni automašīnās.